Tā ir komitejas sanāksme. Lūdzu, visi apsēdieties savās vietās. Noi votiamo. Votiamo mano alzata, dai. Votiamo, se, se, se no, se no facciamo con la carta. Bene, innanzitutto bentornati a tutti. Colleghi. Es ceru, ka jūs esat pavadījuši jaukus brīžus atvaļinājuma laikā un esat atgūšies no gandrīz 50 trialogiem, kas mums bija pirms vasaras atvaļinājuma laika. Tagad ķersimies pie darba, mums nav daudz laika, ir arī jābalso, tā tad pieņemsim darba kārtību, ja nav neviena pretenzija, esam darba kārtību pieņēmuši tālāk, ir jāpieņem 19. un 20. jūnija, 28. jūnija un 8. un 9. jūlija sanāksmi protokoli. Ja nav nekādu komentāru, nu varbūt sanāksmes laikā, tad protokoli tiks pieņemt pašreizējā redakcijā. gribēju mūsu vidū sveikt Sūzanu Soilu, kas ir jauna asistente. Viņa sadarbosies ar kandidātu valstīm. Un pie mums ir ieradies arī ierēdnis uh, Filipauska kungs no Maķedonijas parlamenta. Viņš šeit darbosies sešas nedēļas. Gribēju abus uh, kolēģis sveikt mūsu vidū. Gribēju pateikt, ka šī sēde tiek pārādīta internetā. Uh, Un tāpat gribēju jums atgādināt, ka 24. septembrī notiks konference par uh, piensaimniecības sektora nākotni pēc 2015. gada. Konference notiks Briselē. Tā ir ļoti svarīga konference, to uh, kopīgiem spēkiem organizēs uh, komisija un, protams, visi mūsu komitejas locekļi ir laipni aicināti tajā piedalīties gribēju pateikt, ka pēc šīs sanāksmes būs paplašinātā komite, koordinatoru sanāksme, kurā piedalīsies arī ēnu referenti. Mēs diskutēsim uh, par uh, darba plānu Lietuvas prezidentūras laikā, ņemot vērā tos jautājumus, par kuriem joprojām nesam vienojušies ar padomi. Tas ir saistīts ar finanšu plānu. Mēs par visu nevarējām vienoties 26. jūnijā un gribēju pateikt, ka šodien tulkojums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās. Tagad varam ķerties pie piektā darba kārtības punkta - balsošana par budžeta grozījumiem 2014. gadam visas iedaļas. Dančīla ir atzinuma autora, viņa arī vēlas izteikties. Un Tad, kad viņa būs izteikusies, mēs nobalsosim par 21 budžeta grozījumu. Dančels kundz, jums lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties sekretariātam par eh, vispalīdzību, kas tika sniegta atzinuma tapšanā. Gribēju pateikties arī visiem kolēģiem un divi pēdējie pilotu projekti ir. Um, atsaukti 15, 19 un 15, 20. Paldies, Dančils kundzei, saka priekšsēdētājs. Neviens cits kolēģis neizrādīja vēlmi runāt, tādēļ mēs varam tagad balsot. Ir tikai 21 grozījums un pieļauju, ka varam balsot ceļot roku, nevis ar. Uh, kādu tehnisku ierīču palīdzību. Un es domāju, tas nāk, būs paprātam arī tiem kolēģiem, kas ir aizmirsuši savas balsošanas kartiņas. Sākam strādāt 05, 5307, kas par pret atturas noraidīts. Agri 5301 par pret atturas. Man izskatās, ka pieņemts. Agri 5305 par pret pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 1, 1 par, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 0, 4, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 0, 3 par, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 5, 2, kurš par, pret pret, atturas, noraidīts. 5351, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 5314 par, pret, atturas, pieņemts. 5318, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5, 3, 2, 0, kas par, pret, atturas, pieņemts. 5, 3, 2, 2 par, pret, atturas, pieņemts. 5, 3, 1, 5 par, pret, atturas, pieņemts. 5, 3, 0, 0, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5, 3, 0, 2, kurš par, pret, atturas, pieņemts Šķiet, ka būs jā, jāsaskaita balsis. 5302. Lūdzu, celiet roku, ja esat par šo grozījumu. Lūdzu, paturiet rokas augšā, lai var paspēt saskaitīt balsis. Okay. E adesso chi è contro? Kas pret? Noraidīts. 5309, kurš balso par, pret, Priekšsēdētājs atvainojas, nav skaidrs. 5309, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 5317, kurš balso par? Pret. Atturas pieņemts. Si vota negli ultimi. Questo è stato respinto. Ok, chiedo scusa, c'è un ultimo voto che abbiamo saltato per errore. Es atvainos vienu grozījumu izlaidām, saka priekšsēdētājs. Mums ir jāatgriežas pie, pie grozījuma 5316. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un pēdējie divi grozījumi ir atsaukti, kā jau teica mūsu referente. Šķiet, esam tikuši galā. Paldies! Adesso andiamo al punto. Kolēģi, tagad varam ķerties pie sestā darba kārtības punkta Eiropas Savienības 2014. gada finanšu budžets, visas iedaļas. Dančīlas kundze ir arī šī atzinuma autore. Tagad izskatīsim šo atzinumu projektu, kas veltīts grozījumiem, kurus nu pat pieņēmām. Un 17. septembrī mums vajadzēs balsot par atzinumu. Tas ir atzinums, kurā ir minēts mūsu politiskās prioritātes, tādas kā pilota projekti un citas, un uh, tur ir arī paust mūsu attieksmi pret budžeta plāniem. Grozījumi ir jāizniedz rītdien, līdz pulkstens 12. Tagad atkal došu vārdu mūsu referentei. Lūdzu. La prešedinte. Paldies, priekšsādētāji. Atzinu projektā ir desmit punkti. Gribēju uzsvērt, ka esmu patiešām ļoti sarūktināta par to, ka finanšu disciplīnas ievērošana ļoti daudziem zemniekiem samazinās piešķirto finansējumu pat par 5%, bet mums ir šis mehānisms jāizmanto ņemot vērā vienošanos, kas panākta starp trijām institūcijām. neizmaksātās saistību apropriācijas uh, ir jāizmaksā, lai mēs varētu uzsākt jaunu programmēšanas periodu no 2014. līdz 2020. gadam, it sevišķi ņemot vērā to, cik uh, mazas summas ir atvēlētas lauku reģionu attīstībai. lauksaimniecības attīstības fonda līdzekļi tiks samazināti saistībā apropriācijām. Es eh, joprojām eh, gaidu kolēģu grozījumus, eh, kas tiks iesniegt par manu atzinumu projektu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Neviens nevēlas izteikties. Vai šeit ir kāds no komisijas, kas varētu izteikties? Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem. protams, es negribēju laist garām izdevību pateikties uh, atzinuma autorei Dančēlas kundzei. Viņa uh, ļoti rūpīgi iepazinās ar komisijas uh, argumentāciju, bet jāsaka, ka, diemžēl, finanšu disciplīna ir tāds ļaunums, no kura šobrīd nevaram izvairīties. Mums ir jāievēro finansējuma griesti. Mums ir uh, jāizdomā, kā definēsim šo maksājumu griestu pazemināšanu, bet tas ir uh, noticis saskaņā ar finansiālu disciplīnu. Gribēju pateikties jūs komitejai par visu atbalstu, kas sniegts darba gaitā, un mums izdevās atjaunot vairākas budžeta iedaļas, kas bija mūsu sākotnējā priekšlikumā, it sevišķi runājot par uh, maksājuma apropriācijām, kas piešķirtas lauku reģionu attīstībai. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Ja neviens cits nevēlas izteikties, mēs varam ķerties pie septītā darba kārtības punkta. Pārējais noteikuma attiecībā uz regulām par tiešiem maksājumiem, lauku attīstību un KLP finansēšanu, uzraudzību un pārvaldību. Alberts Des ir mūsu referents. Dārgie kolēģi, Mēs patiešām ļoti smagi strādājām, lai vienotos par KLP reformēšanu un e, jaunajai lauksaimniecības politikai vajadzētu stāties spēkā 2014. gada 1. janvārī. Bet, protams, ir nepieciešama pārējais laika noteikumi, lai veiktu piemērošanos gan tehniskā, gan citās ziņās. Un tāpat jāsaprot, kā turpmāk notiks finansēšana. Uh, šai politikas jomā. Līdz gada beigām ir uh, jābūt publicētiem visiem noteikumiem, un tas nozīmē, ka plenārs sēdēji uh, ir jāvienojas jau pirmajā lasījumā. Ir jābūt uh, panāktai vienošanai ar padomi, un šī procedūra ir ļoti cieši saistīta ar diskusijām padomas prezidentūrā ir vēl uh, vairāki neatrisināti KLP reformas jautājumi, un ir tātad daži jautājumi, kas joprojām ir, tā teikt, kvadrāti iekavās. Komisija savā priekšlikumā runā, piemēram, par uh, elastīgumu starp diviem pīlāriem, un tādēļ vajadzētu parūpēties, lai šie atzinumi būtu pietiekami saskaņoti. Alberta pirmais uzstāsies tu un pēc tam sekretariāts vēros, kurš vēlas izteikties. Lūdzu, Alberta, paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Tas ir ļoti tehnisks dabas ziņojums un parlaments cenšas panākt to, lai 2014. gadā stātos spēkā KLP reforma, un mums ir jāparūpējas, lai arī mūsu lauksaimnieki varētu labāk plānot savus darbus. Uh, Bet jāsaka, ka līdz 2014. gadam šī reforma vēl nevarēs stāties spēkā par visiem 100%. Ir nepieciešama pārējais noteikumi, lai uh, lauksaimnieki varētu pēc iespējas labāk pielāgoties jaunajām prasībām un pieprasīt atbalstu. Uh, Būs arī balsošana par daudzgadu finanšu schēmu, un tas arī ir jāņem vērā. Ir jāpadomā par iekšējo konverģenci, par investīcijas pasākumu veicināšanu otrajā pīlārā, tālāk ir jāsamazina administratīvais sloks, un ja runājam par prēmijām, šeit. E, ir um, astotajā grozījumā runāts, ka tam jāstājas mm, spēkā trīs mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā un ir iespējams 15% pievienot pirmajā pīlārā un 2% no otrā pīlāra ir iespējams pārnest uz pirmo pīlāru. Un jāsaka, ka ir jāpievērš arī veicināšanas programmām, otrā pilāra ietvāros būtu vēlams, lai vienas, tātad, lai būtu secīgums plānojot dažādas programmas, eh, tad, kad viena programma beigtos, lai sāktos nākamā. Tālāk runājot par uh, tieši maksājumiem 2016. gadā un lauku attīstības programmu īstenošanu. Tām ir jābūt īstenojāmām un ņemot vērā jauno KLP dalību valstīm būs nepieciešams pietiekam daudz laika, lai varētu nodrošināt šo programmu secīgumu, lai nebūtu nekādas pārklāšanās, ņemot vērā zaļināšanu. Uh, un lai viņi savu darbu varētu veikt pēc iespējas labāk. Jāparūpējas, lai šī zaļumošana visās dalību valstīs tiktu īstenot uh, apmēram vienlaicīgi, nevarētu pieļaut to, Nu, pagātnē, diemžēl, jau to piedzīvojām, ka dažas valsts jau visu ir ļoti labi paveikušas un citas vēl atrodas tikai ceļa sākumā padomēji un parlamentam vēl uh, pirms gada beigām vajadzētu nolēmt par šiem pārējais laika eh, noteikumiem saskaņā ar KLP tiesiskajiem aktiem. Tas uh, būtu īsais man ziņojuma izklāsts, protams, būs vēl tehniski papildinājumi. Esmu arī uh, ticies ar vairākām dalību valstīm, vairāk dalību valstu pārstāvjiem, un uh, tā tad ir izteikti lūgumi, piemēram, Somija man ir šo to lūgus, ņemot vērā Ziemeļ Somijas īpašo situāciju, un uh, gribu teikt, ka pateicoties šim ziņojumam mēs varam parūpēties par tādu glūdu uh, KLP reformas īstenošanu Eiropā. Un, protams, ja jums ir kādi ierosinājumi, kas vēl jāiekļaut ziņojumā, ar prieku tos uzklausīšu. Paldies! Grazie, Alberta. Quindi... Paldies! Paldies, Alberta! Nu, tad sāksim mūsu debatas. Mārtiņš Haizlīgs. Ļoti lakoniski priekšsēdētāji. Mums patiešām. Uh, mums bija eh, ļoti ilgas mokošas sarunas, mēs vienojāmies par uh, eh, lauksamniecības politikas reformu, un tas arī ir Albre, Alberta Desa ziņojuma. Pamatā, jāsaka, par visiem punktiem nevarējām pietiekam pamatīgi izrunāties. Tā ir tikai viena problēmas daļa, bet ceru, ka šo mēnesi mēs varēsim uh, Mm, atgūt nokavēto, bet, dārgais Albert, runājot par zaļināšanas atlikšanu uz 2016. gadu, nu tas ir ļoti, ļoti dāsni ņemot vērā to, eh, ko mēs lēmām attiecībā uz KLP reformu un mēģināt kompromisā šo vienošanos padarīt vājāku, nu tas ir ļoti, ļoti bīstami. Mēs atrodamies uz ļoti plāna ledus, nu kas tāds vispār neiet krastā. Uh, tas, ka nav iespējams zaļināšanas principus īstenot divu gadu laikā, nu, it kā to var saprast, un ja mēs visu laiku tikai vilksim gumiju, nu tad iespējams tas viss stāsies spēkā tikai pēc četriem gadiem, un 2017. gadā mums jau vajadzētu lemt, ka vajag ekoloģiskās platības paaugstināt līdz 7%, bet mēs tad visu laiku varam tad atlikt uz gadu un, un vēl uz gadu un tā tālāk. Nu, tas mums galīgi nav paprātam. Es gribēju to pateikt un domāju, ka cits politiskās grupas ar man būs vienis prātis. Un trialoga rezultāts tas liktu apšaubīt. Un tas ir ļoti tāds riskants pasākums. Tādēļ, Albert, esi uzmanīgs Mēs arī koordinatoru sanāksmē runājām arī par lauku reģionu attīstību. Un e, grozījumi varbūt, varbūt vajadzētu parūpēties, lai grozījums varētu iesniegt ilgāku laiku. Paldies! Grazie! Um. Paldies, Mārtiņ! Erika, vārds jums! E poi Kostinger. Oui, merci, président. Je voudrais d'abord. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms viens komentārs par formu. Mēs saņēmām šo ziņojumu ļoti vēlu, un uh, mūsu referenta paskaidrojumos nav īsti skaidrs iezīmēts robežs, kādu ziņojumu viņš vēlas. Ir 34 grozījumi. Uh, tad viņš varētu mazliet paskaidrot, kādas ir eh, viņa reālās ievirs. Tā, tad paskaidro manas puses runājot par lauksēm, lauka attīstību. Es, protams, atbalstu referendumu, ļaut dalībvalstīm ne tikai iesaistīties bez riska saistībā ar uh, dzīvnieku labturību, bet paredzēt arī atbalsta pasākumus attiecībā uz restruktūrāciju, modernizāciju lauku, uh, viņu lauksaimniecībā. Otrajam un trešajam, otrajam un trešajā aks, aksī ir paredzēt uzlabojumu un arī var diversificēt lauku ekonomiku. Taču, es domāju, mēs nedrīkstam aizmirst atbalstu arī jauniem lauksēmniekiem. Tas jau īpaši attiec uz tām dalību valstīm, kas jau izmanto šos noteikumus otrā pīlāra ietvaros. Es domāju, nav iedomājam, ka jauno lauksēmnieku uh, atbalsta process pārtrauktos pēkšņi 2014. gadā jo tā taču ir mūsu prioritāte un mums ir jo īpaši viņi jāatbalsta un jāļauj jaunajai paudze ienākt lauksaimniecībā. Un šīs tēmats e, ir īpaši izceļējams reformās, kuras vēlamies uh, īstenot arī attiecībā uz pārējais periodu. Runājot par tiešmaksājumiem, pilnīgi piekrīt mūsu referentam, ka viņš pēc iespējas drīzāk grib ieviest jauno pirmā hektāra atbalsta režīmu. Taču tikpat svarīgi man šķiet ir paredzēt eh, noteikums, kas ļautu modernizēt pašreizējos noteikums proti, uh, ka varētu pēc iespējas ātrāk īstenot jauno reformu, atsaistot. Tas attiec uz dažām nozarēm, jo īpaši uz lopkopību, eh, jo tur iegūt eh, ienākums jau īpaši grūti. Te jau ir izskanējis eh, viedoklis. Attiecībā par 23. grozīm no 2014. gada jau uh, paredzēt pa brīvprātīgas subsīdijas sākot jau no pirmā hektāra, un tad priekšlikuma attiecībā uz zaļināšanu. Mēs ierosinām, e, te ir paredzēts ierosināt atlikt to par vienu gadu, taču es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu. Tātad šai gadījumā ir pavisam skaidra viedokļa atšķirība ar mūsu ziņot uh, referentu. Alberta Desa ziņojums paredz eh, elastību pirmajā un otrajā pilārā. Mūsu nostāja mēs esam atbalstījuši eh, trialogu sarunās attiecībās pirmo pilāru, taču referents eh, nerīkojuši gluži atbilstošai nostājai attiecībā uz elastību. Viņa priekšlikums šiet neatbilst tāi nostājai, kuru mūsu referents aizstāvēja trialogā par reformu. Reformām pārejas periodā nedrīkst, eh, šīs, šīs izmaiņas nedrīkst pakļaut eh, riskam visu, visu priekšlikumu kopumā. Paldies. Elizabeth Kostinger, e poi... Paldies, un tagad Elizabeth Köthensden. Uh. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī Albertam par eh, šī ziņojuma sagatavošanu. Es gribēju runāties tieši par lauku reģionu attīstību. Salīdzinājumā ar tieši maksājumiem šeit ir vēl daudz neatbildētu jautājumu. Ir ļoti jauki, ka Alberts Des ir palicis uzticīgs saviem pamatprincipiem, proti, ka uh, vecās programmas varēs uh, finansēt ar svaigu naudu, un tas ir jādara. Un Noteikti ir uh, jāpiedāvā kaut kāda drošība mūsu lauksaimniekiem tajā valstī, kuru pārstāvu es, šie pārējais laika notikumi panāks to, ka uh, cilvēki jutīsies ļoti nedroši, jo viņiem uh, taču ir jāplāno to, ko stādīt, ko tad viņi pēc tam novāks kā ražu, nu to nevar izdarīt pēdējā brīdī. Tādēļ vajadzētu radīt arī lielāku uh, Uh, skaidrību, runājot par lauku reģionu attīstību un par pasākumiem, kas veltīti um, konkrētām platībām, jo līdz šim šādus pasākums finansēja arī pārējais laikā un Ir tādas dalībvalstis, uh, kur ir paredzēti nevien platībām paredzēti pasākumi, uh, ir paredzēti arī citu veidu pasākumi, kas ir jāfinansē tieši pārējais gada laikā. Protams, ir jāveicina arī investīcijas. Ļoti daudzās dalību valstīs eh, naudas podi jau ir tukši un 2013. gadā bija visai ilgs posms, kad nebija pietiekami daudz finansējuma un daudzas plānotās investīcijas nebija iespējams veikt, piemēram, dzīvnieku aizsardzības jomā un, protams, ir jābūt arī investīciju plānošanas drošībai. Mums vajadzētu atrast kaut kāds risinājums, lai 2014. gadā iesniedzot Mm, projektu vai kādu lūgumu varētu parūpēties par tādu finansējumu secīgumu, lai nebūtu lauksaimniekam ļoti, ļoti ilgi jāgaida uz līdzekļiem. Jāsaka, ka ir arī dažādas izglītības un apmācības programmas. Uh, Un arī eh, par to finansēšanu ir jāparūpējas pārējais gada laikā, un mēs nedrīkstam aizmirst arī jaunos lauksaimniekus, ja te runājam, piemēram, par lauksaimniecību pārņemšanu, par apmešanās prēmijām. Domāju, tas ir pietiekam labs stimuls jaunajiem Eiropas lauksaimniekiem, un, protams, arī viņi ir jāfinansē pārējais gadā. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jārunā pietiekami skaļi, mūsu pozīcijai jābūt spēcīgai un pēdējā plānošanas laikā mēs varējām finansēt tādas pasākums, kas neatiec uz platībām, un ceru, ka to pašu izdosies darīt arī pārējais gadu laikā. Paldies! Bene, grazie, Elizabete. Paldies, Elizabete. Ulrika un pēc tam Jārkungs. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies arī Ābertam par šo ziņojumu. Varu izteikties lakoniski, nu man pat nebūs vajadzīgs vairāk par diviem teikumiem. Tā tad es nevaru saprast, kādēļ zaļumošana tiks īstenot tikai sākot ar 2016. gadu. Mēs jau četrus gadus diskutējam par KLP, visi zina, kas ir sagaidāms. Nevajadzētu tā rīkoties. Otrais teikums. Es, protams, saprotu, ka šeit notiek neliela pārorientēšanās no pirmā uz otro pīlāru, bet man problēma rada šī pārorientēšanās no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru. Uh, mums nevajadzētu palaist, uh, izlaist no rokām labas izdevības. Paldies. Grazie, Ulrik. Adesso, jā. Paldies, tagad Pēters Jārs, paldies. Priekšsēdētāji gribēja pateikties arī referentam. Viņš teica, ka šis ir ļoti tehnisks ziņojums, bet, protams, tas uh, konkrēti ietekmēs lauksaimnieku dzīvi un arī lauku teritorijas. Mēs uh, komitejā jau vienojāmies, ka vēlamies lai uh, investīcijas tiktu veicinātas jau pašā reformas sākuma posmā. Albrechts des šeit runā par vecām programmām un jaunu naudu. Tātad mēs vēlamies pagarināt veco sistēmu par gadu, un ja kolēģiem šķiet, ka varbūt te kaut kur starp rindiņām uh, varētu izlasīt kaut ko, kas vēršas pret jaunajiem lēmumiem, es gribēju jūs nomierināt, ka uh, Pateicoties šim pārējais gadam, eh, lauksaimnieki labi varēs piemie, piemēroties jaunajām prasībām. Šeit mēs runājam par lauku reģioniem. Es esmu Albertam pateicīgs, ka viņš to ir minējis. Mēs vēlamies, lai būtu labas vides programmas, investīcijas programmas, kas veltīts lauksaimniekiem, un vēlamies šo programmu darbības laiku pagarināt. Es gribēju teikt, ka mūsu komitejai tas ir jāatbalsta, jo Eh, ja mēs eh, to neizdarīsim, mēs kļūsim smieklīgi. Mēs visā Eiropā runājam par konjunktūras programmām, un ja netiks ieviests pārējais laiks, tad mēs eh, riskēsim ar to, ka nebūs pietiekam daudz investīciju. Nu, tik augstu atbildību mēs, tik lielu atbildību nevaram uzņemties, tā tad ir jāparūpējas, lai būtu arī šis investīcijas secīgums, pateicoties uh, pārejas laika noteikumiem. Es varu Albertam šajā kontekstā piekrist, un tad, protams, detaļas izpētīsim vēl smalkāk. Paldies. Grazie, Jāra. Brita Reimers. Paldies, Jāra kungam. Brita Reimers un pēc tam Kapulušs Santošs. Paldies. Jāsaka, ka šajā ziņojumā ir paslēpta tāda neliela pulvera muca, kas varētu sprākt, jo uh, Mēs vēl neesam vienojušies, ko tad īsti šeit mainīt reformas kontekstā mēs vēl nevaram pielikt punktu šai reformai, tādēļ jāparūpējas par pietiekam labu pārējais laika risinājumu, kas neradīs papildus birokrātiju, jo ne lauksaimniekiem, ne laukiem eh, nenāks par labu, ja mēs pieņemsim kaut kādu lēmumu, kas gal galā nebūs praktiski uh, ieviešams, praktiski īstenojams, un tad 20 reizes mainīsies dažādas veidlapas, nu lauksaimniekam tas, protams, neko eh, nelīdzēs. Uh, un varētu padomāt arī par pārejas laika pagarināšanu, lai būtu mūsu lauksaimniekiem lielākas manevrēšanas iespējas, un tad būs arī mazāk kļūdu. Protams, eh, bieži vien uh, ir šī nedrošība, kas tad notiks pārejas laikā, uh, lauksaimnieki ir noraizējušies, par to mums noteikti vajadzētu palauzīt galvas. Uh, ja runājam par līdzfinansējumu, vajadzētu parūpēties par uh, lielākām manevrēšanas iespējām, jo ja mēs gribam ieviest konjunktūras programmas, tad ir jāparūpēs, lai dalība valsts varētu vieglāk piedarīties līdzfinansēšanā. Paldies! Grazie, Brita! Paldies, Brita! Tagad Luīša Kapluša Santoša un pēc tam Lulingas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms gribētu apsveikt Deskungu par eh, paveikto darbu un par to, ka viņš eh, ļoti rūpīgi raudzījās tam, lai netiktu pārkāpts viņām eh, dotais mandāts attiecībā uz mūsu nostāju KLP reformas jautājumos. Uh, E, ņemot vērā tās bažas, e, ko pauda mazpolitiskās grupas ēnu referenti, e, tad es domāju, šeit viena lieta, kas absolūti nesakrīt ar mūsu mandātu, ir šie zaļināšanas pasākumi un to īstenošanu. Vienošanās, ko panācām, bija par to, ka tie stāsies spēkā 15. gadā. Tagad es kungs ierosinu, ka tie stātos spēkā ar 2016. gadu. Man šķiet, ka šeit parādās zināms konflikts starp to mandātu, par kur vienojāmies, un uh, sarunas ar padomu arī to atspoguļoja. Un es domāju, ka varētu atsākt sarunas par to. Paldies, Lulings kundz, lūdzu. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vēlos vispirms pateikties referentam Albertam Versam par šo ziņojumu. Es jau īpaši uzteicu ceturto grozījumu. Pirmais pāns pārēdz izvairīties no papildu birokrātiskā sloga. Un tāpēc vēlos nākt klajā ar konkrētu priekšlikumu, lai tiešām panāktu šo mērķi. Kā jau zināt, ārējā konverģence stāsies spēkā jau 2014. gadā. Tā tad ir jāpieņem 2014. gada apjomi, summa, un tad 2015. gadā otrais, kad stāsies spēkā arī konverģence. Tātad vispirms mēs varam pieņemt tikai maksājumu apjomu 2014. gadā un 2015. gadā ir jānosaka jauna vērtība un šādā veidā jāpaziņo. Uh, lauksaimniekiem šī sistēma. Tā mēs izvairīsimies no tā, ka tre, trijos gados katru gadu no jauna ir jāsniedz jauna informācija. Jo šī procedūra 2014. gadā mūsu administrācija būtu ļoti sarežģīta. Es esmu gatava uzklausīt jūsu priekšlikumus par to, kādam būtu jābūt tekstam šajā grozījumā, jo tiešām būtu vērtīgi izvairīties no uh, papildu birokrātiskā sloga. Runājot par pirmā pānta, pirmo punktu un piekto grozījumu, man rodas jautājums, vai nebūtu pareizi šeit pilnu, pilnīgi iekļaut 20. pāntu 2005. gada regulā. Un tas attiec arī uz II apakšpunktu par jaunsaimniekiem, jauniem lauksaimniekiem. Tāds ir mans komentārs. Paldies. Gredos, jā. Paldies, Lulīngas kundzei. Es domāju, ka šīs sākotnējās diskusijas ir izrādījušās visai interesantas. Un šajā brīdī es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvēji. Vandervajers kundzei vajadzētu būt šeit, un pēc tam došu vārdu Albertam Beskungam. Komisijas pārstāvu lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs. Vispirms vēlos pateikties referentam par šo mm, priekšlikumu, jo tas ir ļoti eh, svarīgs elements šais diskusijās. Ir ļoti svarīgi, ka šis priekšlikums parēdz 2014. gadā pārējais posma noteikums, un tie būtu jāpieņem līdz šī gada beigām. Tas ir ļoti svarīgs tā, lai uh, daži noteikumi varētu stāties jau spēkā no 2014. gada sākuma, tāds ir komentārs no komisijas puses. Lai to varētu panākt, ir šīs regulas saturs jāiero, jāierobežo uz to, kas tiešām attiec tikai uz pārēj tajos reģionos, reģionos, kas mums tagad ir pazīstami, tā, lai arī būtu skaidrs ietvars. Tā tad nevajadzētu izmantot šo regulu, uh, tām, lai vai nu sagatavotu tos elementus, kas stāsies spēkā 2015. gadā, tas, piemēram, attiecas uz tiešmaksājumiem, un arī jāizvairās no tiem noteikumiem, kas neatiec uz šīs regulas pārējas noteikumiem. Tas attiec uz 26, 27, 28. Tas attiecās dalībvalstīm uz kredītiem lauka attīstībai laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Šīs temats tiks apspries, eh, kad tiks apspries regula par lauka attīstību. Ir, protams, šis tas, kas varētu tikt uzlabots, tomēr jāņem vērā reformas galīgie rezultāti, un tas attiec jo īpaši uz, dev, uz grozījumiem no 9. līdz 22. Mm, grozījumam, tas attiec uz eh, elastību pīlāri ietvaros jāsagaida tāda, kāda būs rezultāti no šīm sarunām. Tad vēl virkne grozījumu, kas ir eh, vērsuši mūsu uzmanību, un te būtībā mūsu ieskats būtu pozitīvs, tas attiec uz 16. grozījumu un grozījumu, kas ar to saistī. Tā te ir runa par eh, pašreiz eh, spēkā esošās prakses turpināšanu 2014. gadā otrā pilāra ietvaros, tātad pārnesi no pirmā pilāra uz otro pilāru. Tad vēl arī ceturtais grozījums par to, kāda nozīme būs certifikācijas organizācijām. Tad vēl 25. grozījums, kas attiecas uz datumu, kad stāsies spēkā daži noteikumi nākošajā horizontālajā regulā runājot par lauka attīstību. Vēlos norādīt, ka jāņem vērā struktūra fondos notiekošais. Tur nav paredzēts uh, Uh, noteikti saistības 2014. gadā pamatojoties uz pašreizējo sistēmu. Tātad resursu lauka attīstības fondam ir jāizmanto jaunai politikai, jauniem mērķiem. Tātad ir jāierobežo jauno resursu izmantošanu iepriekšējiem pasākumiem, ja nu vienīgi tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Tas, piemēram, attiektos uz platībām vai lokiem um, ziņojuma priekšlikumā 5. un 6. grozījumā, oriģinālajā versijā, jo šie tomēr bija dažas problēmas ar tulkojumu, šiet, ka angļu versijā parādās tikai investīcijas, tātad runājot par oriģinālo grozījumu, ir zināmi pasākumi, kurus nevar izmantot jaunajā programmēšanas periodā, taču tos var īstenot trešās un ceturtās as ietvaros. Vienkārši zināšanai komisijas dienas ir izplatījis dokumentu attiecībā uz pārejas posma pasākumiem, un es domāju, ir vairs to izlasīt šo debašu vārdā. Runājot par tieši maks maksājumiem, mēs nedomājam, ka ir pareizi sagaidīt eh, reformas, piemēram, pārdalīšanu, kā tas ir pierādīt, eh, piedāvāts 8. un 34. grozīmā. Uh, noteikti nav iespējams dalībvalstīm tehniski īstenot reformu pirmajā pīlārā 2014. gadā, tāpēc tas paliks uz 2015. gadu. Tātad eh, sagaidot uh, dažus elementus, kas vēl tātad nav gatavi, mēs nedrīkstam eh, papildus uh, slogu izveidot. Un 2016 gada programma, kā paredzēts 24. gadā attiecībā uz zaļināšanu, varētu nest tāds pašs rezultāts. Tiešmaksājuma reforma arī ir jāizsneno vienā un te pašā laikā. Kā saprotat, mēs ļoti nopietni skatāmies uz to, ka nevajadzētu palielināt eh, administratīvā slogu, administratīvā slogu, vai tas būtu lauksaimniekiem vai dalību valstīm vai citiem. Uh, Komisija, protams, ir ņēmusi vērā uh, to, ka komunikācija, uz kur ir atsauc pirmajā grozījumā, jau uh, ir vērsta uz to, lai samazinātu administratīvo slogu. Un mēs neesam paredzējuši īpašu paziņošanas procedūru pārejas posmā. Un parlamentam un padomē ir jātiek informētājiem par pasākumiem, taču ne jau šīs regulas ietvaros mums ir šis temats jāskata. Paldies, priekšsēdētāji. Bene, ringraziamo la komisione e... Paldies komisijas pārstāvē. Un tagad es došu vārdu Albertam Deskungam noslēguma komentāri. Jā, fin dank, jā, fal... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem, kas izteicās. Paldies arī komisijai. Ļoti īsi apkopošu. Mārtiņš Hoislings runāja par zaļināšanu. Es patiešām tikos ar daudziem kolēģiem, arī ar tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu, un jāsaka, ka dalību valstu administrācijām būs milzīgs darbs, kā šīs programmas īstenot. un neviens nevarēs veltīt 30% no finansējumiem otrā pilārā visiem vīdes pasākumiem. Man juristi teica, ka nevajadzētu apdraudēt pieņemtos lēmumus, un ja juridiskā, no juridiskā viedokļa raugoties tas nebūtu iespējams, tad jau es šeit nesistos aizvērtās durvīs, bet ja tas ir juridiski iespējams, tad tas ir jādara. Un Jāsaka, ka līdz 2015. gadam eh, lauksaimniekiem jau tā būs jā, daudz jādara, un eh, viņi nevar šo zaļināšanu ieviest tik ātri, jo 15. gadā arī zaļināšana vēl nav obligāta tas, ko teica kolēģis Andrejā, man ir paprātām, un es to vēlētos atbalstīt. Un, ja mēs runājam par jaunu lauksamnieku, par jaunu cilvēku pārvākšanos uz laukiem, tas, protams, ir tikai jāatbalsta. Es pats nāku no Bavārijas, un mēs tur atbalstām šos jaunos lauksaimniekus, veicinot investīciju piesaistīšanu. Protams, mēs ko tādu varētu ieviest arī ziņojuma tekstā. Nu, es eh, esmu gatavs dažādiem risinājumiem. Eh, atbildot Elizabetei Kostingerai, ir jāparūpējas, lai programmām būtu pietiekams finansējums un lai tās varētu tā secīgi turpināties bez pārtraukumiem. Rodusts kundze runāja par otro un pirmo pilāru. Tas bija padomas lēmums, ko mēs tā vienkārši nevaram grozīt Un jāsaka, ka Eiropā ir vairākas valstis, piemēram, Bulgārija, Portugāla, ko pārstāv Kalpološs Santus, ka ļoti daudz naudas ir otrajā pīlārā un bieži vien neproporcionāli daudz, un pirmajā uh, pīlārā nav pī daudz līdzekļu. Protams, ir jābūt arī pielāgošanas pasākumiem un ir jāparūpējas, lai visā Eiropā būtu tāda vienota lauksaimniecības politika, un Dānijā tikai 10% no līdzekļiem ir veltīti otrā pīlāra pasākumiem sadalījumiem. Un, piemēram, eh, Slovenijā šis sadalījums ir gan 3, 50% un 50% pusi uz pusi, nu tad jāpadomā, kā atbalstīt tieši šīs valsts, un tas ir arī ievērots mūsu kompromisā. Pēters Jārs atbalsta manus priekšlikumus, arī kolēģi Raimērsa, un ja mēs runājam par pašvaldībām piedalošo zemi, par to noteikti vēl ir jārunā, un eh, Lūjiš, es negribu. Uh, piedāvāt neko aplamu un Es uh, uzzināju, kas ir iespējams, un, protams, mēs par to vēl diskutēsim turpmāko dienu laikā un cerams, ka varēsim atrast kopīgus risinājumus. Esmu pateicīgs Āstrīdai Lulīngai par priekšlikumu samazināt birokrātiju un neradīt jaunu birokrātiju, un uh, runājot par maksājumu apjomu, tiem ir jābūt pēc iespējas līdzīgākiem. Paldies arī komisijai, paldies par šo atzinumu, un uh, nākamo dienu laikā esmu gatavs šo darbu veikt pēc labākās sirdsapziņas, lai atrastu labāko risinājumu mūsu lauksaimnieku interesēs, lai viņi pēc iespējas ātrāk varētu pielāgoties šiem jaunajiem pasākumiem, ņemot vērā pārejas laika noteikumus. Paldies! Bene, grazie, Albert. Paldies Albertam! Un es gribētu pateikties arī visiem pārējiem, kas piedalījās šajās debatēs, un mēs turpināsim apspriest šo ziņojumu. Polsēns kundze, jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Polsēns kundze. Ah. Ok, ok. No, no. E... Eh. À, tad par nākamo punktu jūs gribat runāt. Labi, par nākamo punktu. Tas tātad ir astotais punkts mūsu darba kārtībā, un te iet runa par piena ražošanas saglabāšanu eh, kalnu reģionos, eh, nelabvē, lauksaimniecībai, nelabvēlīgās teritorijās un attālinātos reģionos. Referents ir eh, Herberts Dorfman kungs, un Šis ziņojums eh, pievērš uzmanību tām eh, problēmām, kas saistīts ar pienražošanu manas iepriekš pieminētajos reģionos ar īpašajiem apstākļiem. Un iet runa par eh, eventuāliem pasākumiem, kas varētu mazināt šo teritoriju depopulāciju, kas attiecīgi varētu negatīvi ietekmēt ekonomikas attīstību. Un šeit iet runa arī par pasākumiem, kas varētu veicināt pienražošanu šajās teritorijās. Un mm, bez kavēšanās uzstāšanās eh, došu vārdu Dorfman kungam, bet vēl es gribētu sveikt eh, no, delegāciju no Balsānas provinces, kas ir ieradušies šeit, eh, lai uzklausītu mūsu prezentāciju. Tad sveicām jūsu mūsu komitejas vārdā. Herbert Lūdzu. Äh, Kolēģi jau ir iepazinušies ar šo priekšlikumu. Uh, Un kā jau tu teici, tas ir uh, svarīgs uh, sektors, un jāsaka, ka kalnu reģionos tiek ražoti 10% no Eiropas Savienībā patērētā piena, un ir vēl šie nelabvēlīgie adioni un mazāk attīstītie apgabali. Un uh, ir jāparūpējas lai e, šajās teritorijās varētu saglabāt e, piensaimniecību, jo bieži vien e, viņiem nav nemaz nekādu citu ienākumu vai cita rūpala šajos reģionos, tādēļ jāparūpēs, lai cilvēki varētu joprojām turpināt strādāt šajā jomā un viņiem nenāktos pamest savus saimniecības. Es piedāvāju vairākus pasākums, no kuriem nevaram atteikties, lai saglabātu piensaimniecību šajos reģionos un atbalstītu citu nozarē strādājošos, tad, kad tiks atceltas kvotas. Jo tad notiks šī piena tirgus liberalizācija, tas ir jāņem vērā, ir pasākumi paredzēti pirmajā pīlārā, un man šķiet, runājot par iekšējo konverģenci, uh, tas nav tik viegli īstenojams, jo ir dalība valstis, kurās joprojām spēkā ir tāds vēsturiskais modelis, un ir tā tāda reģioni, kuros ir jāstrādā grūtākos apstākļos, un tas šos reģionus padara par tādiem neizdevīgākiem. Un, uh, ja pirmajā pīlārā, kamēr pirmajā pīlārā nebūs tādas uh, godīgas izlīdzināšanas, ir jāievieš konkrēta prēmija šajos reģionos. Manuprāt, ir jāparedz arī īpaši pasākumi otrajā pīlārā, runājot par jauno lauksaimniecības politiku turpmākos septiņos gados. Uh, ir jāizveido īpašas programmas, kas paredzēts īpašām situācijām. Un vajadzētu ļaut dalību valstīm izstrādāt konkrētas programmas, kas būtu veltītas tieši piena ražošanai šādos minētajos reģionos. Protams, Eh, tiem, kas eh, darbojas piensaimniecībā kalnu reģionos, ir jāņem vērā otrā pīlāra pasākumi, ir jābūt gan investīciju veicināšanai, gan arī konkrētā, konkrētiem maksājumiem, ir, eh, protams, Eh, jāsaprot, ka, piemēram, kalnos eh, ceļot eh, lauksaimniecību, ceļot kaut kādas fermas, arī šīs izmaksas ir daudz augstākas nekā citās teritorijās. Tādēļ jāparūpējas, lai lauksaimnieki, kas strādā šādos neizdevīgos reģionos, būtu labāk atbalstīti. Un tie uzņēmumi, kas piekopja bio lauksaimniecību, arī ir jāatbalsta, tiem jāsniedz palīdzīga roka. Un jāparūpēs, lai eh, cilvēki varētu arī sev nodrošināt eksistenci. Protams, ir jāveicina arī sadarbība eh, starp kalnu reģioniem, eh, lauksaimniecībai nelabvēlīgiem reģioniem, un bieži vien tur darbojas tādi ļoti, ļoti mazi mikro uzņēmumi, un, protams, jādomā, kā sekt ražošanas izmaksas. Uh, Tādēļ varētu, piemēram, vairāk uzņēmumi apvienoties, sadarboties, piemēram, ļaujot viens otram izmantojot savus kapacitātes, telpas un uh, iekārtojumu ierīces. Jāsaka, ka ļoti daudz uzņēmumi ir mazi un uh, arī saražotā apjoms ir visai mazs un transporta izmaksas, lai produktus transportētu, ir visai augstas. Un vajadzētu padomāt par to, ka šeit piena ievākšana ir daudz dārgāk nekā citās teritorijās. Tādēļ vajadzētu palauzīt galvu par to, vai nevajadzētu ieviest konkrētus pasākumus, lai šie savākšana Tātad, lai izmaksas par savākšanu un, un transportēšanu nebūtu daudz augstāks par citās teritorijās saražoto pienu, tātad, lai nebūtu šeit eh, tādas neizdevīgas konkurences. Un tātad šie reģioni, eh, šie uzņēmumi, kas atrodas nelabvēlīgākos, neizdevīgākos reģionos, varētu sadarboties ar eh, saimniecībām, kas savukārt atrodas izdevīgākās vietās. Ja runājam par. Uh, tirgu, par piena tirgošanu, par mārketingu. Es domāju, šeit vajadzētu uh, padomāt arī par uh, tādu turisma uh, attīstību, jo šādos reģionos bieži vien ir daudz turistu, viņi staigā pa kalniem un uh, pļavām, un tad arī uh, mēģinot varbūt piedāvāt turismu pakalpojumus, varētu šajās teritorijās gūt papildus ienākumus. Mums vajadzētu arī padomāt par tādu īpašu programmu, kas veltīta piena pārstrādēji kalnu reģionos. Es piedāvāju, ka saskaņā ar kopējās tirgus organizācijas regulu augļu un dārzeņu jomā varētu domāt par uh, tādām programmām, kas tiktu veltītas tieši pārstrādes uzņēmumos. Šīs programmas varētu finansēt ar ES naudu, piemēram, garantējot produktu kvalitāti, ieviešot inovācijas, domājot arī par labāku produktu reklamēšanu jo eh, šajās, šajos uzņēmumos bieži vien tiek ražot ļoti kvalitatīvu produktu, jāparūpējas, lai tie sasniegt arī eh, savu klientu. Uh, Un jāsaprot, ka citreiz šie proju, produkti var uh, maksāt dārgāk nekā citos teritorijās ražoti, un varētu arī šīs programmas efektivitāti uzlabot, apzīmēt piemēram pienu no kalnu apvidiem ar nosaukumu kalnu produkts. Un visu beidzot, runājot par uh, piena programmu skolās, arī skolās bērniem varētu dot uh, šādu pienu, kas. Uh, iegūts no gotiņām kalnu reģionos un šajos lauksaimniecībai ne īpaši piemērotajos reģionos. Un arī, protams, šo pienu varētu marķēt ar nosaukumu kalnu produkts. Priekšsēdētāja kungs, eh, tās ir manas pārdomas esmu pārliecināts, ka mums ir jāsagatavo šī likumdošanas pakete, lai Uh, šajās teritorijās atrodošies uzņēmumi pēc 2015. gada būtu dzīvot spējīgi liberālajā tirgu. Mēs to esam parādā šiem piensaimniekiem un ar prieku uzklausīšu, kas sakāms kolēģiem un turpmāko dienu laikā arī gaidīšu grozījumus. Paldies! Bene, grazie! A... Labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Darfman kungs! Tagad došu vārdu vicepriekšsēdētājiem, priekšsēdētāju Balsam kundzei, tad Bovēkungam. Rika Pakerinene in, ir ēnu referenti no ALDE grupas. Viņa nevar būt klāt, viņa ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, viņai ir piedzimis bērniņš, un viņa lūk, lai izsakos viņas vārdā par Dorfmanu ziņojumu. Pirmkārt, Pakanienes kundze vēlas pateikties Dorfmana kungam par viņa vienreizē labo darbu. Viņa arī augstu vērtē to, ka NV komiteja parlamentā ir norādījis, ka pienražošana mazāk labvēlīgos reģionos un kalnu reģionos tagad tiks uh, skatīta konkrētāk, tad tiek pievērsta īpaša uzmanība. Tas ir īpaši svarīgi tagad, uh, kad um, tuvākai laikā piena kvotas beigs darboties. Protams, tas ietekmēs ļoti lielā mērā visu sektoru, taču šajās, šajos um, mazāk labvēlīgos reģionos um, problēma būs vēl vairāk. Kolēģi cer, ka lauksaimnieks spēs pielāgoties. Dorfmana kungs kā referents uzskata, ka piena ražotāji mazāk labvēlīgajos un kalnu reģionos, kam būs ar, jāsaskars ar īpašām grūtībām, nevarēs veicināt izaugsmi tai pašā veidā, kā deregulācija citos reģionos. Man kolēģi ir vēlas norādīt uz to, ka lauksaimniekiem tālo ziemeļu reģionos Eiropas Savienībā arī ir jāsaskars ar grūtībām. Izmaksas viņiem ir vēl jo lielāks nekā citiem. Arī tas būtu jāspogļo šai ziņojumā. Dorfman kungs piedāvā virkni labu risinājumu piena sektoram otrajā pīlārā. Tie ir ļoti labi, tomēr viņi vēlas piebilst vēl dažs priekšlikums. Pienražotājiem ir jāpiedzīvo pozitīvu signālu, lai viņiem pietiktu drosmes attīstīt savus ganāmpulkstus tālāk. Esmu priecīga, ka padome un parlaments paredz uh, sasaistīto atbalstu, kas varētu būt labs risinājums uh, pienražotāju atbalstam. Taču pakarinies kundze baidās, ka Tas nebūs pietiekoši, lai varētu izdzīvot pienražotāji īpaši grūtos reģionos. Ir jānodrošina drošības tīkli, lai piena ražotāji varētu mīkstināt to nelabvēlīgo iespaidu, kas viņš sagaida. Ir jāparedz arī labāki pasākumi, piemēram, vides uzturēšanai. Tas viņai bija, tas arī viss, kas viņai bija sakāms. No savas puses gribu sacīt, ka esmu bijusi pienražotāja šajā arktiskajā reģionā Eiropas Savienības pašos ziemeļos. Mums bija jāveic 230 km toreiz, lai uh, aizvest savu produkciju uz pienotavu. Tagad šī pienotava vispār ir slēgta. Un tagad no mūsu Eh, saimniecības ir jāveic 340 km līdz tuvākajai pienotavai. Otkārt, vēl viena lieta, ko mēs ļoti bieži aizmirstam runājot par Eiropas Savienības tālo ziemeļu reģioniem, ir šāds. Daba tur ir atšķirīga. Ezeri, meži, augsne patiesībā nesniedz tik daudz auglīgas augsnes, cik būtu nepieciešams. Mums nav plašu platību, Ja, piemēram, jūs gribat savu veidu pārstrādes mm, rūpnīcu, jo patiesībā tas nav glu, vispār iespējams, tīri transporta dēļ, jo šī attāluma, kas jāveic, ir milzīgi. Mana pašvaldība ir tik liela kā vesela uh, Luksemburgas liela hercogista, un tur dzīvo apmēram tikai desmit tūkstoši iedzīvotāji. Varbūt tā esmu jums sniegusi nelielu ieskaitu, ieskatu, kādi tiešām ir šie attālumi, jo tā ir galvenā problēma e, tālā ziemeļu reģionos. Paldies! Josebovei, lūdzu. Paldies, Palsēns kundze. Arī es no savas puses vēlos pateikties Dorfanam kungam, jo es domāju, ka viņš ir skaidri norādījis dažus faktus, kas acīm redzot ir svarīgi. Es domāju, ka uzmanības vērts ir tās, ka viņš piemin šis skaits 10% no ražošanas. Es domāju, viņš patiesībā varētu galvenokārt norādīt uz darba vietām. Tas ir, to ir daudz vairāk nekā 10%, jo ražotāji saimniecības ir nelielas, daudz piena tiek pārstrādāts un, un pienražošana kalnu reģionos. Uh, rada trīsreiz, četreiz vairāk darba vietu nekā citur. Protams, eh, ka te ir jādomā arī par eh, vīdes aizsardzību un nu, pārstrādi. Tas viss šai ziņojumā atainojas. Taču man problemātiski šķiet tas, tas gan neparādās ziņojumā, taču tas tomēr ir svarīgi, ka tas viss ir sekas tam, ka mēs vēlējāmies pārtraukt šo produkcijas ierobežošanas sistēmu, jo es te dzirdu šīs sarunas par uh, kalnu reģioniem, par īpaši grūtu apstākļu reģioniem, ražotāji nevar būt konkurētspējīgi. Jā, nu tas jau bija skaidrs no paša sākuma, un tāpēc ir šie uh, pārvaldības instrumenti, tāpēc ir jāorganizē ražošana brīvā tirgus ietvaros. Jo ar vien būs jātērē vairāk uh, valsts līdzekļu, lai kompensētu katastrofas, taču šodien uh, uh, veidojas ar vien lielākas saimniecības, uh, Bet lauka reģionos eh, neviena saimniecība, kurā ir nieka piecas gotiņas, nespēs konkurent, būt konkrēti spējīga. Tāpēc šajā ziņojumā es gribētu, lai atainojas tas, ka ir apšaubāms, ka ir vērts pārstraukt votu sistēmu 2014. gadā. Otrakārt ir jāatsāk darbs, kas tika iesākts eh, KLP reformas ietveros kopā ar um, Mišelu Dantēnu par kopīgo tirgu organizāciju, lai paredzētu īpašās zonās, dažos teritorija, dažās teritorijās, kur būtu īpašas izcels produkti, veidot tādas preces, ko nevar uh, pārdot Uh, nodrošināt to noiet, tomēr vadot sarunas ar pažotājiem pārstrādātājiem. Es domāju, ka ir jāatceras tas, kas, ka šodienas situācija, diemžēl, ataino šo te ideoloģisko skatījumu, kas valdīja lauksaimniecībā. Taču, diemžēl, lauksaimniecība nav, uh, kuru katra nozara, protams, to var nožēlot, bet <laughs> tāda ir iznās situācija. Paldies, Žozē! Povēsa priekšsēdētājs Mišels Dantēns lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētē. Es arī no savas puses vēlos pateikties Herbertam Dorfmanam par viņu paveikto darbu, par eh, to, ka viņš mūs uzklausīja, eh, ka viņš arī eh, apmeklēja dažādas kalnu reģionus. Jā, kalnu reģiona problemātika pirmkārt ir saistīta ar dabas vīdi, un tā ierobežo iespēju cilvēkam strādāt šādos apstākļos, kas arī ierobežo di diversifikāciju, un tas, protams, arī ir saistīts ar citām izmaksām. Turklāt klimats vēl palielina šīs izmaksas, jo, piemēram, ēkām ir jābūt izturīgākām pret sniegu. Šis aspekts labi atainots mūsu kolēģi Herberta Turkmanas ziņojumā, par to pateicos. Vēlos uzsvērt šo izolācijas aspektu, atsevišķinātības aspektu. Eh, eh, īpaši attālins reģionos, tāpat kā kalnu reģionos, ir ne tikai papildu izmaksas, bet eh, cilvēki arī nevēlas tur dzīvot tur ir arvien mazāk lauksaimnieku. Iespējams, ka risinājums būtu piešķirt papildu vērtību šai teritorijai, lai pēc tam tad varētu šos, šīs preces pārdot, taču fakts ir tāds, ka ekonomiskie instrumenti dažos reģionos nav tik viegli pieejami, lai nodrošinātu ekonomisko līdzsvaru un tad pārstrādāt šo ražošanu. Mm, procesu. Jā, nu to varētu, taču vieglas risinājums tas nav. Šis risinājums parāds ļoti lielu cilvēku darbu ieguldījumu, jo ir eh, gan jāpārstrādā šis produkts, tad arī savu metodu jāmaina. Un tam visam ir jābūt konkurētspējīgam. Tāt runājot par cēnu, te arī ir svarīgs jautājums. Es domāju par pienu kalnos Šis temats mums ir pašas politikas centrā. Vai mēs uzskatām, ka ekonomikas uzdevums ir vienkārši veikt uh, korekcijas, vai arī mums būtu jāizveido tāds instruments, kas sniegtu kompensāciju par šo nes, šai nesenai ekonomikas nozarei šai reģionā. Un es augstu vērtēju to darbu, kas šeit paveikts, jo jau piena pakotnes ietvaros mēs e, norādījām uz to, cik grūti ir darba apstākļi. Kalnu apvidos tomēr šis darbs e, neiz, nevainagojas panākumiem, jo padomē bija domstarpības. Ja mēs atbalstīsim Dorfmanu kungu ziņojumu ar plašu balsu vairākumu vai ir vienbalsīgi, tad mēs apliecināsim, ka komisijai kaut kas ir jāpiedāvā un padomei ir jāpieņem lēmums kopā ar mums. Paldies. Paldies, Mišel, saka priekšsēdētājs. Tavs atbalsts šajā gadījumā ir ļoti svarīgs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Dorfman kungam par šo ziņojumu, un es eh, gribētu izmantot šo iespēju kā ēnu referents no sociālistu grupas, eh, lai uh, paustu gatavību sadarboties um, saistībā ar šo ziņojumu, jo es pats nāku arī gan no kalnu apvidus, gan arī apvidus, kas tiek uzskatīts uh, par uh, attālāku. Un es esmu ļoti bieži skaidri paudis to, ka esmu nobežījies par kvotu sistēmas atcelšanu šajos reģionos. It īpaši ņemot vērā Eh, piena eh, ražošanas unikālo situāciju. Es nāku no Portugāles kalnu apvids, kas ir arī attālināts reģions, un jāsaka, ka eh, piena ražošana šeit ir vienīgais izdzīvošanas avots tur dzīvošiem cilvēkiem. Uh, piena ražošana šajos reģionos ļoti bieži ir neaizvietojams kā eh, ekonomikas virzītājs spēks, kas uztur vispār sabiedrību un eh, rada uh, zināmu piesaisti šai teritorijai. Un šīs eh, bažas ir likušas man un kolēģiem Kapulušu Santuškungam uh, kopīgi aizstāvēt piena uh, ražotāju intereses. Piemēram, mūsu reģionā uh, tiek ražo 23% no Portugāles kopējās piena ražošanas. Un, um, kas attiecās uz jauno sistēmu pēc piena kvotu atcelšanas, mēs Strasbūrā centāmies ietekmēt to, jo mēs zinām, kādu ietekmi tas atstās uz attālākajiem reģioniem. Mēs gribam, lai tiktu um, veikta reāla izpēta par to, kādu ietekmi šī kvotu atcelšana atstās uz minētajiem reģioniem, un ir jāparedz arī pasākumi, kas kompensētu radītos zaudējumus. piens un piena ražošana ir attālāko reģionu viena no dzīvības dzīslām, kas uztur uh, ekonomiku vispār šajos reģionos. Un es domāju, ka mums ir ļoti liela atbildība jāizturs pret šīm problēmām. 24. septembrī notiks konference par uh, situāciju pēc 2015. gada. Šī konferences notiks Briselē, un mēs gribētu, lai šīs konferences rezultāti tālāk tiktu izplatīti. Mēs uzskatām, ka pienražošanas sistēma ir aizmirsta uh, KLP reformas kontekstā, un šī pienpakotne ir nepietiekama, lai parādītu to, ka mēs tiešām atzīstām piena ražošanas svarīgo nozīmi uh, lauksaimnieciskajā ražošanā Eiropas Savienībā. Ļoti daudz piena ražotāju organizācijas uzskata, ka mēs pieļaujam milzīgu kļūdu, atsakoties no piena kvotas sistēmas 2015. gadā attiecībā uz attālākajiem un kalnu reģioniem. Un man ir žēl redzēt, ka mm, jaunākajās KLP sarunās mēs neesam nekur daudz tālāk tikuši attiecībā uz šiem reģioniem, kā tas bija piena pakotnē kā tādā. Ir tīpaši attiecībā uz eh, piena eh, piegādes regulēšanu. Šajos risinājumos mums ir jāraugās, lai tiktu izveidot reāli mehānismi, kas varētu atbalstīt šo nozari un dotu kādu cerību mūsu pilsoņiem eh, tādos mazaizsargātos reģionos eh, kā kalnu apgabali un attālākie reģioni. Vēl viens neliels komentārs. Es uzskatu, ka būtu ļoti labi, apspriežot šo ziņojumu, ņemt vērā 24. septembra uh, konferenci, kuras laikā tiks iepazīstināts sabiedrība ar plašāku ziņojumu par pētījumu attiecībā uz situāciju pienražošanā. Un tādēļ es domāju, ka grozījumu iesniegšanas termiņu vajadzētu uh, sakoordinēt un saskaņot ar manas pieminēto konferenci. Un es uzskatu, ka mūsu likumdošanas priekšlikumā ir jāņem uh, vērā tas, ka ir nepieciešama pozitīvā diskriminācija gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalībvalstu līmenī, lai uh, atvieglotu to grūtību pārvarēšanu, kas uh, rodas šajos reģionos to izolētības un īpašā geogrāfiskā stāvokļa dēļ. Kā es teicu, ir svarīgi, lai šīs īpatnības tik ņemtas vērā ne tikai Eiropas Savienības likumdošanā, bet arī dalību valsts likumdošanā, kas ir paredzēts tirgus kontrolē un uzraudzībā. Un šie reģioni ir jāatbalsta viņu centienos izdzīvot, un mums būtu jāizrāda solidaritāte gan Eiropas līmenī, gan dalību valsts līmenī. Mēs gribam stimulēt šo nozari, un tādēļ uzskatām, ka gan komisijai, gan dalībvalstīm ir ļoti atbildīgi jārīkojas, un sociālas demokrātu grupa ir gatava aktīvi šajā darbā piedalīties. Gribēju vēlreiz pieminēt 24. septembra konferenci. Paldies! Petrau Neveškundz un pēc tam Jēglers kundz. Mums vēl ir septiņi runātāji sarakstā. Petrā Neveškundz lūdzu. Komisār Pūri Šab. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pasvītrot to, cik svarīgs ir šis ziņojums. Gan uh, pēc savas būtības, gan arī tīri no formālā viedokļa, jo no formālā viedokļa runājot, šis ziņojums vēlreiz parāda to, ka piena ražošana Eiropai ir svarīga. Un Atkal jau kuro reizi lauksaimniecības komitejā mēs uh, runājām, uzrunājām gan padomu, gan komisiju cenšoties panākt, lai arī šīs institūcijas atzītu to, cik svarīga pienražošana ir uh, Eiropai. Un pienu kvotu sistēma bija ļoti svarīga, lai atbalstītu šī, šos mazaizsargātos reģionus. Te ir nepieciešama efektīva risinājuma un, diemžēl, KLP reforma. Uh, nav nodrošinājis šādus piemērots risinājums šiem specifiskajiem reģioniem, un tādēļ šī iniciatīva ir ļoti nepieciešama, un tā vēlreiz parāda, ka mēs neesam gatavi atkāpties šajā cīņā, un ka piena ražošanas nozara ir arī turpmāk jāatbalsta. Un es gribētu pateikties referentam par darbu, kas ir ieguldīts šī ziņojuma sagatavošanā, un gribētu viņu arī publiski uzteikt un apsveikt par to. No šīs ziņojuma izriet, ka piena ražošana ir īpaši svarīga kalnu apvidos un attālākajos reģionos, un Tas jau īpaši ir svarīgi no ekonomikas perspektīvas raugoties, jo mēs nevaram lauksaimniecību skatīt tikai un vienīgi no ekonomiskā aspekta. Šāda ražošana ir svarīga sabiedrībai, Eiropas pilsoņiem, un tādēļ ir jāņem vērā pilsoņi un viņu intereses un vajadzības. Šis ziņojums atspoguļo arī sociālo dimensiju, kas iet daudz tālāk nekā tikai tīri ekonomiski apsvērumi. Atsakoties no kvotu sistēmas un piemērojot piena pakotni Protams, nav jau tā, ka vairs nebūs piena Eiropā, bet izzudīs tradicionālās piena ražošanas formas, kas ir eksistējušas gadsimteņiem. Uh, un tās nebūs ekonomiski izdevīgas, lai ražotu pienu Eiropas Savienībā. Tādēļ šī tradicionālā piena ražošana specifiskajos reģionos izzudīs, un mums ir jādomā par to, kā nodrošināt, lai šī piena ražošana tradicionāla formā minētajos reģionos turpinātos, jo tas ir ļoti svarīgi šiem reģioniem. Ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstošos nosacījumus šiem reģioniem, ņemot vērā to īpatnības. Ir jārealizē pasākumi, kas ņemtu vērā šīs īpatnības. Ir svarīgi domāt ne tikai tīri ekonomiski, bet ir jāraugās daudz plašāk, ir jāraugās uz sociālajiem aspektiem, ir jādomā par Um, mazās uzņēmē darbības veicināšanu. Un gribētu vēlreiz pateikties Dorfman kungām, kurš ļoti skaidri un nepārprotām ir identificējis tās problēmas, kas radīsies pēc kvotu sistēmas izbeigšanās, un viņš piedāvā arī risinājumus. Un es domāju, ka mums katram noteikti ir kaut kas sakāms attiecībā uz papildinājumiem, lai atrastu pareizāko risinājumu. Šis darbs, protams, vēl atrodas uh, attīstības stadijā, bet referents ir skaidri pateicis, ka piena ražošana Eiropā ir jo īpaši svarīga ne tikai piena dēļ un piena apgādes dēļ, bet tas ir tieši saistīts ar bioloģisko daudzveidību, ainavas saglabāšanu. Teikti atbalstu priekšlikumus, ko referents ir iesniedzis un atspūgļojis šajā ziņojumā Mm, es domāju, ka mēs noteikti varētu arī papildināt referenta ierosinājums ar vairākiem priekšlikumiem, kas konkrēti attiektos uz attālākajiem reģioniem. Referents pats nāk no kalnu apvidas, un tādēļ ir skaidrs, uh, ka šajā uh, ziņojumā dominē pasākuma attiecībā uz kalnu apvidiem, bet, uh, protams, mēs varētu šos pasākumus vēl papildināt. Gribētu vēlreiz pasvītrot to, ka pastāv zināma nekonsekvence attiecībā uz attālāko reģionu atrašanos, jo tie ir fiziski norobežoti no kontinentālās daļas. Tas nozīmē, ka transporta izdevumi šajos reģionos divkāršojas. Tas ir saistīts ne tikai tieši transporta izdevumiem, bet arī ar distribūciju un tā tālāk. Un noslēgumā gribu vēlreiz pateikties referentām par šo darbu, kas ir paveikts. Un es domāju, ka mēs visi lauksainicības komitejā strādāsim pie tā, lai atrastu visefektīvākos risinājumus tām problēmām, kas šeit identificētas. Paldies! Un tagad eh, Jēglas kundz lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju sirsnīgi pateikties referentam Herbertam Dorfmanam bet gribēju pateikties kolēģim, kas bija tāds kā pionieris šajā jomā, proti Mišelam Dantēnam. Es domāju, ka Herberts ļoti labi turpina iet pa Mišela jau iemītajām pēdām. Protams, šeit ir iespējams kaut ko uzlabot, un Herberts ar savu ziņojumu to pierāda, tas ir izcils. Uh, Mums ir bijušas jau ļoti plašas debates par šo ziņojumu, un tas pierāda, cik ārkārtīgi svarīgu lietu mēs šeit apspriežam. Runājot par KLP, mēs runājam gan par tirgus organizāciju, bet mums ir jāuzņems arī savu sociālo atbildības daļu sabiedrības priekšā. Un, uh, Herberts Dorfmans to savā ziņojumā pietiekami spilgti izgaismo, un tas mums arī ir jāpadara skaidrs cilvēkiem. Daudz cilvēku, kas dzīvo šajos reģionos, vaicā, ko tad jūs esat darījuši mūsu labā, uh, to cilvēku labā, kas dzīvo kalnos, ļoti tālos reģionos, uh, kur ir jāved produktu lielu gabalu uz pārstrādu, uz tirzniecības vietām un tā tālāk. Tādēļ Mm, ir eh, jāsniedz šiem cilvēkiem īpaši palīdzīga roka, kā parūpēties par to, lai reģionos varētu notikt gan realizācija, gan pārstrāde. Un jāsaka, ka šajos reģionos cilvēki ir alaši dzīvojuši, un viņi tur eh, joprojām vēlas dzīvot. Eh, un ir jāsaglabā arī šī ainaviskā un kultūras vērtība. Un Tur, ies, tur ir iespējams veikt arī dažādas turisma aktivitātes, un ja mēs nedarīsim neko šo cilvēku labā, un ja tur vairs netiks uh, ražots piens, tad cilvēkiem vairs nebūs ienākumu, viņi vispār dosies prom no šiem reģioniem, nu, tas būs milzīgs zaudējums. Un cilvēki tur ir uh, izsenis dzīvojuši, un viņi vēlas to darīt arī turpmāk. Nu, vai mēs te runājam par Alpiem, vai par attālākiem Spānijas vai citu valstu reģioniem. Uh, Vienalga, mums arī ir jāuzņem sava atbildība un tā ir jānes. Uh, Un, eh, Herberta, gribēju tev sirsnīgi pateikties par ziņojumu, jo eh, šeit ir ilustrēts tas, ka tu esi gatavs uzņemties atbildību, ka ir šī reģionālā atbildība par piensaimniekiem eh, attālajos reģionos un kalnu reģionos. Tas ir tas signāls, kas mums ir jāraida, un ja vēlamies, lai ziņojums tiktu pieņemts ar pēc iespējas lielāku balsu vairākumu, tas būs pareizais signāls, ko mm, raidīsim gan komisijas un īpaši padomas virzienā, lai abas institūcijas beidzot sāk par to domāt. Paldies! Paldies, un tagad Elizabete Kostingera, un pēc tam Andrew. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Herbertam Dortmanam par iniciatīvas uzņemšanos. Tas ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, un Jāsaka, ka e, ļoti daudzas teritorijas Eiropā atrodas tieši tādās vietās, kas ir minētas šajā ziņojumā, un Elizabete Iegli jau teica, ir cilvēki, kas e, dzīvo un strādā šajos reģionos, un viņi patiešām liek ļoti daudz cerību uz mums, viņi cer, ka mēs atradīsim atbildes uz viņus urdošajiem jautājumiem, jo komisija pēc šī tās augtā piena ziņojuma joprojām nav piedāvājusi pietiekam labas atbildes. Uh, Herberts jau teica, ka 10% no Eiropā saražotā piena tiek ražot tieši kalnu reģionos. 60% no eh, teritorijas, no kalnu teritorijas ir izmantojama piensaimniecībai, un jāsaka, ka cilvēkiem gandrīz nav nekādu citu iespēju ražot citus produktus. Nu, vienīgā alternatīva ir, piemēram, eh, došanās prom no reģioniem, un galu galā tad tur varētu sastādīt mežus, un šie reģioni vienkārši aizaugt, un tur vairs nekas nenotiktu. Mums noteikti ir eh, jāturs pret šādu attīstību, tādēļ ir jāievērt jāievieš attiecīgi pasākumi, lai pret to cīnītos. Esmu pārliecināta, ka piena ražošanu šajās teritorijās ir iespējams uzturēt, izveidojot pietiekam labu stimulu sistēmu, un Herberts Dorfmans te jau piedāvāja vairākas priekšlikumus, es noteikti tos varu atbalstīt. Uh, Eh, ja runājam par piena ražošanu, tā ir arī zināmā, daļa, zināmā mērā daļa no cilvēku identitātes, un pateicoties lauku reģionu attīstībai, cilvēkiem ir iespējams eh, šo rūpalu turpināt piekopt, un, protams, ir jāprūpēs par pietiekam labiem pasākumiem. Šajās diskusijās mēs esam piemirsuši uh, runāt arī par citām jomām. Mēs nerunājam tikai par ražošanu vien. Kalnu reģionos ir arī citas aktivitātes un, piemēram, pārstrādes jomā daudz cilvēku strādā un mēs te nerunājam tikai un vienīgi par dažiem uzņēmumiem. Šajos reģionos, protams, arī turisms spēlē lielu lomu. šo kultūras mantojumu nevar saglabāt tikai ar pašvaldību palīdzību. Eh, tas, par to lielā mērā ir jāpasakās arī eh, piensaimniekiem. Paulsens kundze jau to minēja. Viens no eh, akūtākajiem jautājumiem ir tieši transportēšana, jo jāpadomā, kā šo transportēšanu finansēt nākotnē. Bieži vien tur ir jāmēro patiešām tāls ceļš. Austrijā kur es pārstāvu, ir tādi e, reģioni, kur 20 gadus ir e, darbojušies no nu, apmēram 30 piensaimnieki, un tagad e, tur ir palikuši knapi 3 cilvēku, un viņiem šis rūpals vairs nešķiet rentabls, pēļņu ienesošs. Ja pienu neviens vairs nesavāc, nu tad uh, piensaimnieki vienkārši nolaiž rokas un uh, pievērš citām aktivitātēm vai dodas prom no šī reģiona. Un Mēs to negribam eh, pieļaut. Mišels Dantēns ir uzdevis pareizo jautājumu. Cik eh, vērts ir piens, kas tiek saražots šajos reģionos? Mēs te nerunājam tikai par ekonomiskas dabas jautājumus. Īstenībā tas ir politisks jautājums, un uz to mums ir jāatbild. Uh, piena ražošana eh, šajos tālajos un attīst, mazāk attīstītajos gabalos eh, ir ļoti eh, svarīgs ienākuma avots, un kā pret tādu ir jāizturas, es ceru, ka liela kolēģa daļa balsos par ziņojumu. Paldies, Elizabete, Rīgas Andriju un pēc tam Skotas kungs. Oui, merci, euh, prezident. Paldies, priekšstādātāji. Es no savas grupas vēlos pateikties Herbertam Dortmanam par viņa lielisko ziņojumu. Un tas mums liek saskarties ar mūsu pašu politisko atbildību. Protams, ka visā teritorijā ir jāsaglabā piena ražotāji. Tas ir eh, gan tirgus eh, līdzsvara labad, gan arī, lai uzturētu augsnes kvalitāti un tā tālāk taču ir jānosaka konkrētas zonas, kalnu zonas vai um, īpaši attālināts zonas. Taču mēs nevaram te palikt tikai pie piena kvotām 2015. gadā. nevienu brīdi nevar pilnīgi atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar šiem attāliem vai kalnu reģionu. Jautājums, kāda veida ekonomiskā aktivitāte vēl ir saglabājama šajās teritorijās? Un es jau sacīju, ka te mums jāsaskars ar mūsu pašu politisko atbildību, jo teritoriālā līdzsvara labad, līdzvērtības labad mums ir jāparedz, ka nevar būt tādas pašas aktivitātes ļoti atšķirīgās zonās. Šīs zonas, kalnu reģioni un citi, ir tādi, kur ļoti grūti uzturēt piena sektoru. Un savā veidā tas uzskatāms par tādu kā luksu Uh, iespēja dzīvot uh, šajos reģionos, jo problēmas ir arī saistīts ar uh, atkritumiem, ar notekūdeņiem. Daudz jau norādīja, ka grūti ir šeit izdzīvot lauksaimniekiem, taču mums jādomā daudz plašākā kontekstā. Tāpēc šai ziņā man ir svarīgi, lai ražotājiem no šiem reģioniem būtu labāk piekļuva otrajam pīlāram. jāuzlabo investīcija kvalitāte šajos attālākajos reģionos. Un arī jāuzlabo pētījuma kvalitāte, lai šādi diferencētu produktus. Mēs te runājam par pienu, taču liels grūtības ir arī eh, cūkopiem, eh, jo kalnu eh, produkcija netiek īpaši diferencēta. Un te mums jāsdis sadarbojas kopā ar lauksemniekiem, lai izstrādātu tādas kā specifikācijas, īpašs noteikums šajās zonās radītiem produktiem. Un tas arī nāk par labu šo teritoriju ekonomikai. Paldies! Paldies, Erika! Žanis Karlo, tad Martins uh, Ušlīns. Skotā kungs lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Es atceros, ka Kapulašs Santos šeit uh, parlamentā sacīja vienu komentāru, proti lai pārvaldītu šos nelabvēlīgos, neizdevīgos reģionus. Viņš aicināja sniegt uh, atbalstu cilvēkiem jau no paša sākuma, nevis uh, risinātu problēmu tad, kad šis reģions iztukšojas, kad cilvēki dodas prom no tā. Un tagad attiecībā uz piena ražotājiem, es domāju, mums jārūpējas par to, lai cilvēki paliek šais reģionos, lai būtu darba vietas, un mums ir jāsniedz viņiem atbalsts, lai viņi to varētu darīt. Piens, kā jau zināt, šajos kalnu reģionos ir īpaši labas kvalitātes, arī uz to mēs varētu paraudzīties. Mēs vēlamies nodrošināt, ka vidas, vide tur ir atbilstoša. Manā reģionē veselas teritorijas ir pamestas, tās ir ganības, kas uh, savulaik tik, tika izmantotas, tur ganījās lopi, to izmantoja pienražošanā, taču tagad tā saskars ar problēmām. Un uh, raksturīgākie, uh, raksturīgākās eh, fonas un floras sugas pazūd no šī reģiona. Jo daba tā kā pārņem savā pārziņā šos reģionus, tad, ja tie tiek piemesti. Un Tie ganāmpuli, kas vēl ir palikuši sejušais reģionos, uh, arī nesaskars ar labvēlīgiem apstākļiem, jo, piemēram, ir savairojušies briežu pulki. Ir zināmas problēmas šais reģionos, taču galvenais, kas mums jādara, mums jānodrošina, ka cilvēki paliek šajos reģionos un turpina strādāt. Mums jānodrošina, ka viņiem ir pieejams atbilstoši atbalsts, lai viņi to varētu darīt. Mārtiņš Huslings, lūdzu. <clears throat> Paldies, es varu piekrist daudzām izskanējušām domām. Šķiet, Tagad beidzot daudz ir apjēguši, ka kvota atcelšana ziniem reģioniem uh, nozīmēs lielu katastrofu, un Herberts uh, skaidri to pasaka pašā ziņojuma sākumā, ka būs uh, uh, tirgus uh, deformācijas, kas uh, varētu pat likt uz spēles vairāk reģionu eksistenci, uh, runājot par otrā pilāra izmantošanu. Nu, tas man maigi izsakoties uh, var. Uh, ļaut lolot visai vājas uh, cerības. Jāsaka, ka daudzās dalību valstīs otrā pilāra pasākumi ir pamatīgi apgriesti. Un kā tad radīt šos stimulus, lai piensaimnieki paliktu reģionos? Nu, es nevaru to stādīties priekšā. Nu, kurienes tad ņemt naudu? Manuprāt, tas neatiec tikai un vienīgi Uz kalnu reģioniem Doršmana kungs pieminēja problēmas, ar kurām saskars ļoti daudzi maz uzņēmumi, kas varbūt nemaz akurāt neatrodas kalnos. Viņiem ir jāražo piens zaļojos reģionos, ekoloģiskajās platībās. Tas neatiecas tikai uz konkrētām teritorijām. Tas attiec uz ļoti daudziem maziem uzņēmumiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas. Varbūt tie nākotnē nevarēs izdzīvot, ne, jo ražos par maz pienu. Un tad pašāds uzņēmums pateiks, mēs vairs jūs pienām pakaļ nebrauksim, jo tas ir pārāk neizdevīgi, jūs saražot pārāk maz. Tādēļ mums varbūt vajadzētu padomāt, ka 24. septembrī konferencē vajadzētu runāt par uh, labāku tirgus regulējumu, ņemot vērā arī uh, apjomu samazināšanu. Uh, Nu, nezinu, kā kaut ko šeit labot. Mēs bijām Tirolē, Dienvidu Tirolē, un es nevaru stādīties priekšā, ka šajā reģionā varētu pārdzīvot, eh, ne, nepiekopjot piensaimniecību, nu viņam nav citu variantu. Tādēļ mums ir steidzami jārunā par attiecīgiem pasākumiem. Herberts eh, šeit eh, piedāvā daudz kā laba. Mums ir jārunā par tirgu, par tirgus organizācijas pamatprincipiem, vai mēs domāsim par liberalizāciju, jo īstenībā šiem reģioniem, konkrētiem reģioniem nākotnē tas neko labu nenesīs. Paldies! Paldies tagad Siekierska kungs! Un pēc tam Mērķa Maginis. Jak pokazała wypowiedź sprawozdawcy. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka šī problēma ir, ir tīpaši svarīga un tajā pat laikā risinājums arī nav viegls. Kā saglabāt ražošanu šajos periferālajos reģionos, reģionos, kur lauksaimnieciskā darbība ir apgrūtināta? Te neiet runa tikai par pienražošanu, bet par lauksaimniecisko ražošanu kā tādu. Uh, E, jautājums, kā saglabāt ražošanu. Jāsaka, šeit ir jāpieņem politisks lēmums, e, kā arī sociāli atbildīgs lēmums. Ja mēs gribam saglabāt ražošanu un mēs gribam, e, lai ekonomika augtu, tad ir eh, svarīgi, lai piena ražošana, piemēram, dotu arī ienākumus, un ir jāatrod tādi instrumenti, kas būtu efektīgi kādiem jābūt šiem instrumentiem vai pasākumiem. Piemēram, mēs varētu palīdzēt piesaistīt investīcijas šajos reģionos. Mēs varētu uh, domāt par uh, šīs uh, produkcijas noiet veicināšanu un atvieglošanu, jo ir jārunā arī par ražošanas izmaksām. Ražošanas izmaksas ir ļoti augstas un uh, Tādēļ ir jādomā par to, lai peļņa, kas tiek gūta, būtu pietiekama, lai uzturētu ģimeni, piemēram. Kas attiecās uz, piemēram, viena hektāra apsaimniekošanu, ir jādomā par to, cik izmaksā šī hektāra apsaimniekošana, ir jāņem vērā benzīna cenas, transporta cenas un tā tālāk. Tāpat ir jādomā par tirgus ietekmi. Eh, ir ļoti grūti iespraukties šajā tirgū. Tādēļ šī ražošana ir īpaši jāatbalsta. Un es domāju, ka ziņojums arī to skaidri parāda. Es saprotu, ka te ir jārunā par reģionālās politikas problēmu šajā jomā, ir jārunā par jaunu struktūru, par citiem nosacījumiem, kas atvieglotu dzīvošanu šajos reģionos. Un mums ir jādomā par to, ka ja mēs neiejauksimies, ja mēs neatbalstīsim šos reģionus, tad jautājums, nu, ko vēl mēs varam izdarīt? Es saprotu, ka kārtas ir izdalītas, lēmums par KLP ir pieņemts, tad ir jāuzdod sev jautājums, vai mēs gribam pateikt lauksaimniekiem, ka mēs domājam par to, ko darīt pēc kvotu likvidēšanas. Jā, jāsaka, ko mēs esam gatavi darīt viņu labā. Un jārunā arī par to, kurš par to maksās. Jo, jūs saprotiet, šie pasākumi nav iespējami bez, bez izmaksām. Kas par to maksās? Nu, es saprotu, ka mēs varbūt nedaudz par vēlu sākam par šo jautājumu runāt, bet tajā pat laikā es domāju, ka tomēr kāds risinājums ir iespējams. Un, un varbūt mēs varam paredzēt eh, zināmu intervenci sarežģītos apstākļos. Paldies! Grazie, viceprezidente Segirieski, Marija Meginas. Paldies, Maginis Skons, paldies priekšsēdētāji kungs, vēlējos pateikties arī Herbertam par ziņojumu. Uh, bet eh, varbūt būsim piesardzīgi runājot par kvotām. Un Herberts Dorfmans šeit nerunā galvenokārt par kvotām, eh, mēģinot saglabāt teritoriālo līdzsvaru. Un, piemēram, eh, Skotas kungs šeit runāja par to, ka cilvēki dodas prom no saimniecībām, eh, pat ņemot vērā to, ka kvotas joprojām pastāv. Nu, padomāsim, ka kvotas nav vienīgā problēma. Šajos attālajos reģionos ir daudz citu problēmu, kur, pret kurām nevarējām cīnīties ar kvotu palīdzību. Mums vajadzētu labāk saprast, kas tās ir pa problēmām piemēram, gribēju pavaicāt, vai šie 9,5% no saražotā uh, piena kalnu reģionos, vai šis skaitlis ir samazinājies vai palielinājies. Ko nozīmē cilvēku novecošana, ja, piemēram, ir ļoti daudz vecu cilvēku vai, vai jaunieši nevēlas doties uz kalnu reģioniem un kļūt par piensaimniekiem. Un vajadzētu arī ļoti rūpīgi. Uh, izvērtēt paredzētās konferences rezultātus 3., 5 sastajā eh, punktā ir runāts par to, ka dalībvalstīm ir jāizvēlas, runājot par tādiem īpaši vārīgiem reģioniem un sektoriem. Dalībvalstīm jāizveido programmas, lai cīnītos pret šīm problēmām. Varbūt, lai nedaudz atvēsinātu sakaršušos prātus, gribēju pateikt, ka mums ir paredzēts konkrēts budžets. Uh, lauksaimniecībai un būs grūti ar šo ierobežoto budžetu cīnīties pret visām problēmām. Nu, jā, piena ražošana šajās teritorijās ir ļoti liela problēma un mums ir visai ierobežots budžets, bet šis ziņojums katrā ziņā sasaucas ar komisijas um, kalen... aktivitāšu kalendāru septembrī. Protams, jādomā arī par socioekonomiskiem faktoriem, kas tad īsti notiek šajos reģionos, kādēļ cilvēki uh, pārstāv atstāja ražot pienu. Uh, Herbert, kad apmeklējām tavu dzimto pusi, biju ļoti uh, pārsteigta, ka ļoti mazi uzņēmumi var saražot tik kvalitatīvus produktus, par kuriem prasa attiecīgu cenu. Viņiem ir nepieciešams prasīt augstāku cenu par savu saražoto produktu, lai viņi varētu, nu, kaut kā cīnīties pret tiem neizdevīgajiem apstākļiem, kuros viņiem jāstrādā. To paturēsim prātā. Paldies. Paldies, Mairedai. Tagad došu ar komisijas pārstāvim. Ferstailena kungs no DG Agrī lūdzu. Paldies priekšstādājumam, paldies arī Dorfman kungam par viņa stīvu. Jo, protams, mēs piekrītam tam, ka piena ražošana īpaši attālojas nelabvēlīgi laika apstākļu, skartojos un arī kalnu reģionos ir sarežģīti taču mēs uzskatām, ka KLP ietvers paredz uh, instruments un dalību valstīm nepieciešamo manevru telpu, lai uzturētu pienražošanu šajos apvidos. Sniegšu dažus paraugus. Ja paraugāties uz tiešmaksājumiem, to arī piemin Dorfmana kungs, tie ir pārskatīti par labu lielākai konverģencei, un šī jaunā politika ļauj pamazām mazināt vēsturisko uh, datu ietekme un uh, ļauj dalībvalstīm izmantot jaunas schēmas, kā piemēram pa, pa, balstoties uz uh, dabas apstākļu ierobežojumiem, un tas arī ļautu sniegt papildu atbalstu kalnu reģioniem, cik nelīgi apstākļu reģioniem. Tas arī attiektos uz pastāvīgām ganībām un zālieniem. Šī reģiona arī var gūt labumu no tiešmaksājumiem. Turklāt Brīvprātīgas sasaist, brīvprātīgs sasaistīts atbalsts arī var tikt izmantots aitām un kazām. Attiecībā uz lauku attīstību. Noteikumi ļauj dalību valstīm izstrādāt labāk um, pielāgots programmas konkrētiem izaicinājumiem. Tas arī attiecas uz īpašām programmām, nelabvēlīgiem reģioniem kalnu reģioniem vai citu dabas apstākļu, grūtu dabas apstākļu skartiem reģioniem. Runāja par viņa ideju paredzēt īpašu atbalstu ražotāju organizācijām, kalnu mm, piena ražotājiem, balstoties uz uh, dārzeņu un augļražotāju organizācijām, tad jāsaka, ka to likumņēmai nav gluži pieņēmuši, jo vēsturiski uh, dārzeņu un augļu ražotāju nozara ar vien tik, tika um, atbalstīta ar uh, ražotāju grupu līdzdalību, taču piena nozarē bija citādi. Tagad ir paredzēta jauna noteikuma piena pakotnē, un tas attiec arī uz ražotāju organizācijām, nozaru organizācijām saistībā ar viņu līgumiem, un šī noteikuma paredz stiprināt lauksaimniekus, lai viņi varētu uzlabot savu manevru telpu šajā piegādes ķēdē. Arī ir reformā paredzēts atbalsts, tā skaitā kalnu reģioniem. Neaizmirstiet, ka saskaņā ar šo pēdējo reformu paredzētas jaunas iespējas arī ražotāju organizācijā atbildēt uz krīzes situācijām un eh, līdzsvaru trūkumu tirgu. Tas jo īpaši attiec uz ierobežotu um, izņēmumu noteikumu izmantošanu ārkārtas situācijās. Vēl arī vēlos atsaukties uz Dorfmana kunga um, atsauci uz skolas piena programmu. Šī programma, šī schēma pat labam komisijā tiek pārskatīta. Paredzam izstrādāt tālāk institīvu šai schēmā, lai labāk izmantotu šīs schēmas uh, stiprās puses un novērstu vājos punktus. Viens no mūsu mērķiem ir Eh, izveidot saikni eh, šai schēmai ar eh, augļu piegādes schēmu, kur tas būs nepieciešams. Tādi ir mūsu pirmie komentāri priekšsēdētāja kungs par šo ziņojumu, kas arī ir svarīgs, lai uzturētu diskusijas par piena sektoru. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Pateicamies komisijai, un tagad vārds Herbertam Dorfmanam vēlos arī no savas puses uzteikt Herberta kunga veikto darbu attiecībā uz šiem kalnu reģioniem un uh, ārkārtīgi attālinātajiem reģioniem. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Herberts vārds noslēgumam. Paldies! Domāju, ka šīs garās diskusijas, kurās izteicās tik daudzi kolēģi, un viņi arī izteica ļoti labus priekšlikumus, tātad šīs diskusijas pierāda, cik politiski un citādi svarīgu tematu mēs pārunājam. Protams, piensaimniecība lauksaimniecībā eh, kopumā ieņem ļoti lielu vietu. Protams, es nevaru pievērsties visam, kas šodien izskanēja, tad man te vajadzētu stundām runāt. Un Palsens kundze ļoti pareizi norādīja, ka bieži vien šajos attālinātajos eh, reģionos ir daudz problēmu, un tas viss manā ziņojumā ir pietiekami labi ilustrēts. Varbūt tagad veltīšu dažus vārdus Eh, Hoislinga kunga teiktajam. Es negribēju apzināti atkal uh, uzsākt visu šīs debats par kvotām. Mums jau bija pietiekam daudz diskusiju par KLP reformu, un mēs īstenībā pierādījām to, kāda ir mūsu politiskā grība. Domāju, ka mm, padomē arī valda līdzīgi uzskati. Es gribēju piedāvāt pasākumus, kas patiešām būtu īstenojami. Alveša kungs e, ļoti skaisti to pateica. Pozitīvā diskriminācija tā tad ne visi uh, uzņēmumi varēs uh, izmantot šādas priekšrocības. Uh, uzņēmumi, kas, uh, kam ir jāstrādā grūtākos apstākļos, tiem eh, tātad tiks piedāvāt konkrēti palīdzības pasākumi. Daudzi kolēģi teica, ka mums ir jāizmanto šis brīdis, jo pēc dažām nedēļām notiks komisijas organizētā konference. Tas jau pierāda, ka komisija noteikti šim jautājumam pievēršas ar pietiekamu nopietnību. Uh, Protams, eh, kalnu reģionos piena ražošana nav vienīgā problemātika, bet eh, noteikti tam ir jāpievērš pietiekam daudz uzmanības. Kolēģi Kostingera teica par transportēšanas eh, ceļiem, cik gari tie vien, bieži vien ir. Paulsens kundze arī to minēja savā runā. Esmu pārliecināts, ka mūsdienās eh, paaugstinākās eh, transportēšanas izmaksas tālajos reģionos un eh, kalnu reģionos sadz, bieži vien rada problēmas tieši privātiem uzņēmumiem, jo, ja ir noteikti no, noslēgt līgumi ar citiem uzņēmumiem, ar lielākiem pārstādes uzņēmumiem, tad uh, ir noslēgts līgums un viņiem šis piens ir jāsavāc, tad, kad tas ir paredzēts. Un protams, varētu mēģināt saīsināt šos transportēšanas ceļus un privātie uzņēmēji tad mēģinās uh, lētāk pārvadāt uh, lielāku piena daudzumu un ja uh, kalnu reģionos kļūs aizvien mazāk piena saimniecības uzņēmumu, tas, protams, šīs transportēšanas izmaksas samazinās, tātad jo mazāk, jo mazāk um, uzņēmumu tur būs, jo dārgāk uh, kļūs pārvadāšana. Uh, Tātad padomāsim, ko darīt eh, lietas labā. Hoizlīna kungs teica, ka otrajā pīlārā nepietiks naudas visiem pasākumiem. Viņam ir pilnīgi taisnība, bet eh, es esmu piedāvājis arī vairākus pirmā pīlāra pasākumus, specifiskas programmas, eh, lai varētu atbalstīt piensaimniecības nozari ja nebūs iespējams viss pasākums finansēt saskaņā ar otro pīlāru. Un Mairēda Magīnes pareizi teica, mēs visi zinām, ka nu, mums nebūs vairāk naudas, tā var tikai, šī summa var tikai samazināties. Un visu beidzot vairāki kolēģi teica, ka tas viss nenotiks, tas viss nav atkarīgs tikai no tirgus noteikumiem un tur valdošajiem mērķiem, bet, protams, uh, jāņem vērā arī tirgus intereses. Jāparūpējas, lai piena pārstrādes uzņēmuma un piena ražotāji, kas strādā kalnos, varētu par bieži ļoti augstvērtīgo produktu saņemt vairāk naudas nekā pārējie. Ja mums neizdosies uh, to panākt, tad eh, politika ilgtermiņā nevarēs panākt jaunas investīcijas, lai varētu finansēt piensaimniecību kalnu reģionos. Ir jābūt tādai prātīgai kombinācijai starp tiešo atbalstu un uh, atbalstu, uh, lai šie uzņēmumi patiešām varētu izcīnīt savu vietu tirgu. Es nevaru pilnībā piekrist komisijai. Protams, komisijas priekšlikumā ir daudz laba un dalību valstis to ir arī īstenojušas, bet ar to vien nav gana. Nu jā, šie pasākumi, kas attiec pozitīvo diskrimināciju, tie noteikti būs vēl jāievieš, ja vēlamies saglabāt šo rūpālu kalnu un atālijos reģionos arī uh, pēc 2015. gada. Uh, lūkšu kolēģus eh, iesniegt grozījumus. Domāju, ka Mišela Dantēna, Elizabetes Jēglas teiktais uh, ir pareizs, jo mums ir jābūt vienotiem, saliedētiem, eh, būtu priecīgs par to, jo tad arī būtu sasniedz savu mērķi, lai uh, ziņojumu varētu atbalstīt pēc iespējas lielāks kolēģu skaits komitejā. Un tas tad būtu tāds nepārprotams signāls, ko raidītu komisijas un padomas virzienā. Paldies! Bene, grazie Herbert, e, mi auguro. Labi, paldies Herbert, turpin priekšstādātājs. Ceru, ka valdīs plašs konsens par tavu ziņojumu. Līdz ar to pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta, numur 9. Ar pārtiks apridzinieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldība. Referente ir Aņēs Lebrēna. 2013. gada mājā atgādināšu komisija pieņēma četrus no pieciem priekšlikumiem, kas ir eh, daļa no augu un dzīvnieku veselības pakotnes. Šī pakotne ir paredzēta, lai uzlabotu uh, Eh, veselības un drošības nekaitīguma standarts visai, visā pārtiks ķēde. Tas attiec uz uh, augu reprodukciju, uz noteikumiem par to, uz lauku, eh, uz dzīvnieku veselību. Uh, Un tā tālāk. Piektais šīs pakotnes uh, dokuments tika pieņemts jūnijā, un par to runājam šodien. Tas attiec uz finanšu aspektiem, likumdošanas pakot, tas attiec arī uz izdevumiem, kas tiek piešķirti um, pārtikai un uh, lobarībai uh, laikā no 2014. gada. Mēs vēlamies noslēgt diskusijas par šo dokumentu pirms visas pakotnes. Tūlīt dod vārdu kolēģei Agnesei, un tad norisināsies diskusijas. Lūdzu, Lebrāns kundze. Darbigie kolēģi, priekšstādātājs jau sācīja, ka šis, šī izdevuma e, regula ir daļa no 6. maijā piedāvātās pakotnes, un tas nodrošina labāks noteikums. Te ir paredzēt 5 teksti, 4 ir nozaru teksti. Un kā jau paredzēts, ir mērķis uzlabot vienkāršošanu. Šīs vienkāršošanas ietvaros tiks grozīti iepriekšē 11 tiesību akti. Jūs jau priekšsēdētāji kungs sacījāt, ka šī regula ir vispirms jāpieņem un tāpēc ir pareizi pie tā strādāt eh, veikli. Ziņojums būtu jāpieņem komitejā 25. novembrī, lai par to varētu balsot plenāras sesijā nākušā gada sākumā. Pirmā kalendāra versija patiesībā nebija paredzējusi šo viedokļu apmaiņu, kas norisinās pat labāk šodien. Jaunā regula apvieno noteikums, kas jau pastāv vienot, vienotajos tekstu, taču ir trīs jauninājumi. Pirmkārt, līdzfinansējuma uh, likmi racionalizācija, jo ir radīti trīs maksimālie lī, līmeņi. 50% maksimālais mi, līme, minimālais līmenis, 25% E, slieksnis pārobežu e, darbībai, tas attiec uz e, kaimiņu valstīm, divām kaimiņu valstīm, un tad dalībvalsts, kurām IKP ir mazāks par 80% nekā vidējais rādītājs Eiropas Savienībā, un maksimālais rādītājs 50% tām darbībām, kas ir paredzējuši samazināt veselības riskus. Uh, Un tas arī attiec uz tām darbībām, kuras īsteno trešās dalībvalsts, arī kas norisinās trešās dalībvalstīs. Ir paredzēts 50 tūkstoši eiro slieksnis, dotācija minimālā summa, un nevienas subsīdijas nav paredzētas mazāk apjomā kā šīs. Līdz šim šāda minimālā sliekšņa nebija. Otrais eh, jauninājums attiec uz rādītāju indikātoru izveidošanu. Te ir runa par tādiem kā novērtējumu indikatoriem. Darbības, kas tiek īstenots savienībā savā ziņā, cieš no tā, ka nav šādas vienotas izvērtēšanas, un komisija aicina izveidot konkrētas rādītājas, lai labāk uh, secināt, kādas ir attiecīgās politikas sekas uz konkrēto pārtiks ķēdi. Un tad trešais, pēdējais jauninājums, tas attiec uz uzraudzības programmu. Programmā. Te ir paredzēts uzraudzīt nevēlamos organismus, lai mazinātu ar vien pieaugušos draudus augu veselībai. Nu, tāds tad ir pavisam īss rezumējums, lai klausītājs pārāk nenogurdinātu, tātad uzskaitīju novatoriskos punktus. Pat labāk man uzmanību īpaši eh, interesē divi punkti. Tas attiec uz inovācijām, kas ir jau īpaši interesants, protams, taču te ir arī jautājums par deleģētēm aktiem. Eh, slimības saraksts Es domāju, ka tiešām ir vērts padomāt, kā tiek sadalīti pamata akti, deleģētie akti un izpildakti. Mums tiešām ir mm, jāizvēlas, kas mums ir šeit būtiskais. Un tad ir vesela virkni jautājumu, kas saistīti ar krīzes rezervi. Es domāju, īsumā no mans puses tas varētu būt arī viss pat labam. Pat labam Protams, esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus, jautājumus un pēc tam sniegšu atbildes pēc debatēm. Lielas paldies! Paldies, priekšstādātāji! Sibaku! Lielas paldies, ar priekšstādātājs franču valodā. Tātad sāksim diskusijas. Garsie Pereskundze vēlas izteikties, pat labāk neviens cits nevēlējas izteikties. Lielas paldies, priekšstādātāji! Vēlos pateikties Lebrunas kundzei par viņas izstrādāto priekšlikumu. Tas attiecas uz grozījumus, uz grozījumiem, kurus ieviesīsim komisijas priekšlikumā. Cerams, varēsim sadarboties ļoti cieši, koordinēt mūsu darbību un panākt izmaiņas, kas šeit tiek piedāvāts, ja tas ir nepieciešams. Vēlos izmantot iespēju šajās pirmajās debatēs naklājā ar vispārīgiem komentāriem par dažiem punktiem. Pirmkārt, 50% ierobežojums finansējumu piektajā, piektajā, 30% ierobežojums piektajā pantā ir paredzēts, ka īpašos gadījums, kad trešajās kategorijā pietrūks līdzekļu, tad var izmantot īpašas mehānības, piemēram, pārnest uh, līdzekļus uh, uz trešo kategoriju. Ja tas netiks mainīts, tad iespējams mēs izjauksim visu ideju par finanšu disciplīnu, kas, kā mums tiek sacīts, ir jāizno visa gada garumā. Šajā komitē mēs jau paudām savas bažas par to, kā tiek īstenot finanšu disciplīna. Un ja te ir jā, jāpiedzīvo 30% samazinājums, tad varat iedomāties, ka tas izjauks visu finanšu disciplīnas virzību. Es drīzāk aicinātu rast citu risinājumu, varbūt elastīgāku instrumentu, izmantojot līdzekļus no citām jomām. Runājot par eh, šo ziņojumu, komisijas priekšlikums nav tik realistisks. Komis, eh, dalību valstīm savus ziņojumu, tehniskie ziņojumi ir jāiesniedz līdz 31. martam, tur ir jā, jābūt sniegtai visai tehniskai informācijai. Es domāju, ka dažās valstīs, piemēram, manā valstī, šī prasība būtu jāpielāgo, jo centrālajai administrācijai būtu jāsagatavo um, vienots ziņojums, pamatoties uz dažādajiem ziņojumiem arī no automā, autonomiem reģioniem. Un pat labāk noteikts ir 30. aprīlis, tā bija šogad, un tad labāk būtu tātad šo 31. martu atlikt uz 30. aprīli šos kopīgos pārskats. Un es domāju, ir jāskatās arī uz īstenošanas aktu noteikumiem. Nedrīkstam aizmirst, ka dažās dalībvalstīs ir īpaši ekonomiskie apstākļi un vajadzības, tad tie jāņem vēlā, vēl papildus minimāliem izdevumu līmenim, kas ir noteikti katrā dalībvalstī. Es domāju, šie ir četri punkti, kurus vēl ir vērts sīkāk paskatīt. Tad, kad uh, nāksim klē ar savu lauksamniecības komitejas priekšlikumu, es domāju, Te, protams, jāsadarbojas dažādiem kolēģiem kopā un jāizstrādā koordinēta nostāja par šo jautājumu. Paldies, priekšstādātājs saka. Vai komisija vēlētos izteikties? Mm, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es gribētu pateikties parlamentam par to, cik uh, operatīvi Eiropas parlaments iesaistījās eh, šī eh, likumdošanas eh, projekta izskatīšanā, un es domāju, ka visi ir ieinteresēti tajā, lai šī likumdošana tiktu pieņemta līdz gada beigām, pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Tad te iet runa par jau esošu likumdošanas pārskatīšanu lai grozītu to tādējādi, lai dzīve gan dalību valstīm, gan komisijai būtu vieglāka lai ar šo likumdošanu varētu vieglāk strādāt. Jā, tā attiecas uz visiem izdevumiem pārtikas un lobarības jomā, sākot ar slimību, apkarošanu, ārkārtas situācijām, uh, Eh, kā piemēram patreiz Itālijā ir putnu gripas uzliesmojums, kā arī iet runa par pasākumiem attiecībā uz Eiropas Savienības references laboratorijām, kā piemēram Francijas dioksīna references laboratorija, kas apkalpo visas dalību valstis. Un eh, Šis budžets ir saistīts arī ar kontrols priekšlikumu, kas arī ir daļa no pakotnes. Un Tas kalpo arī par tiesisko pamatu, lai uh, nozīmētu references eh, centru uh, dzīvnieku veselības jomā. Tātad, kā jūs redzat, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar pārtiku un lobarību. Tātad par budžetu. Perešs kundze pieminēja, ka budžets ir samazināts, bet patiesībā budžets nav samazināts vidēji. Tas ir tieši tāds pats, kā izdevumi pēdējos gados. Uh, mūsu prognozes ir 260 līdz 270 miljonu eiro gadā un tā ir summa, kas paredzēta šī gada budžetā, kā arī nākamā gada budžetā. Tas nozīmē, ka mēs nebūtu nesamazinām budžetu, bet tā kā ir tādas slimības kā bruceloze, tuberkuloze un tās samazinās Eiropas Savienībā pateicoties pēdējā dekādē realizētajiem pasākumiem. Tādēļ mūsu budžets ši, šo slimību jomā ir samazināts, bet kopējais budžeta apjoms nav samazināts. Un uh, budžets uh, nākamajiem septiņiem gadiem ir 1,8 miljārda eiro apmērā. Uh, referente pieminēja krīzes rezerves uh, fonda izmantošanas iespējas, kas ir Digi Agri pārziņā. Kā jūs zinat, ka uh, par to gāja runa tad, kad tika apstiprināts uh, Agri ģenerāldirektorātu budžets, diemžēl, eh, taksud to neuzturēja šo prasību, bet čol, eh, komisāra Čološa nostāja bija nepārprotama, un viņš rakstīja arī jums vēstuli attiecībā uz iepriekšējā 4E pānta grozījumiem, kas attiecās uz lauksaimniecības eh, daudzgadu finanšu ietvaru. Un Jāsaka, ka dažreiz tiešām ir apjomīgas krīzes. Es domāju, ka visi atceras mutes un nagus sērgu 2001. gadā apvienotajā karalistē. Tāpat atcerties eh, zilās mēles slimību, kas uzliesmoja Eiropā pirms 3-4 gadiem. Tie ir tiešām ārkārtas apstākļi, kas izveidojās un tad paredzētais budžets nav pietiekams, un tad agrī ģenerāldirektorātām ir iespējams uh, izņēmumu kārtā ārkārtas apstākļos piesaistīt šo krīzes fondu. Tāpat Perešs kundze pieskārās jautājumam par termiņiem. Šķiet viņa pieminēja martu salīdzinājumā ar aprīli, un tas ir saistīts arī ar indikatoriem ko pieminēja Labrēns kundze. Mūsu doma ir tāda, tā kā mēs eh, iztērējām eh, vairāk nekā 200 miljonu eiro gadā, tad ir nepieciešami indikātori, lai mēs būtu pārliecināti, ka nauda tikusi izmantot racionāli, un ir nepieciešams arī dalībvalstu atskaites. Mēs bijām paredzējuši martu nākamgad eh, kā termiņu, kad dalību valstīm būtu jāiesniedz pārskats par izlietotajiem līdzekļiem bet es domāju, ka šeit mēs varētu būt elastīgi, un, bet, protams, tikai tad, ja tiek pierādīta programma efektivitāte. Vēl tika pacelts jautājums par 50 tūkstošu eiro limitu programmām. Jā, tas sasaucās ar mūsu pārdomām par administratīvo slogu, un līdz šīm komisijas priekšlikums bija tāds, ka programma kura uh, izmaksā mazāk nekā 50 miljonus eiro, ka tā netiks līdzfinansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet mēs saprotam, ka ir ļoti nelielas dalība valstis, kur arī šādām mazām programmām ir nepieciešams Eiropas Savienības finansiālais atbalsts. Uh, pat tad, ja to um, uh, budžets ir mazāk nekā 50 tūkstoši eiro, tātad 50 tūkstoši eiro, nevis 50 miljonu, kā iepriekš tika minēts. Tātad 50 tūkstoši eiro. Bet uh, es tiešām ļoti ceru, ka šī likumdošana tiks pieņemta pēc iespējas ātrāk ar parlamentu aktīvu atbalstu. Paldies, paldies komisijai. Un tagad es uh, došu vārdu Lebrēnkundzei. Paldies par visiem šiem komentāriem. Garsie Perez kundze sacīja to, kas manā skatījumā ir vērā ņemams. Un komisija izteicās tā, ka saprotams, ka ir nepieciešams kalendārē paredzēt elastību un par šo slieksni runājot, ja pareizi sapratu, ir tik maz subsīdiju, kas ir mazāk apjomā nekā 50 tūkstoši eiro, ka patiesībā ir vērts noteikt šādu minimālo summu. Taču es domāju, gluži otrādi, ja ir tik maz šādu subsīdiju, kas būtu mazāks par 50 tūkstošiem, kāpēc vienkārši nepaukstināt šo slieksni, ja jau ietekme būs uh, tik maza? Runājot par uh, slimību sāraksta deleģētie un izpildes akti, kā jau sacīja uh, Garsies Peres kundze, es tam varu piekrist. Un vēl viena lieta, kas man uztrauc daudz vairāk - krīzes situācijas rezerve. Komisija norādīja, ka pateicoties uzraudzības darbībai un izvērtējumu darbībai varētu būt pamats cerēm, ka Eiropas Savienība ar vien mazāk saskarsies ar šādām nepatīkamām epizodēm, tomēr ir novērojams, ka kaut arī konstatējam, ka šādi negadījumi dzīvnieku veselības e, ziņā samazinās, tad e, augu uh, slimības gan plešas plašumā. Un mēs nevaram te par ātru pieņemt uh, secinājums un jau tā sakot slēgt derības par to, ka mēs iestājāmies tikai par pasākumu efektivitāti. Taču mums varbūt ir jābūt negatīvāk nu, noskaņotiem, taču realistiski, ka patiesībā aug veselība. Uh, pasliktinās. Paldies par jūsu komentāriem un atgriezīsimies pie jums vēl ar citiem analīzes elementiem. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs Franciski. Un līdz ar to esam noslēguši mūsu šodienas darba cēlienu šai komitejā. Atgādināšu, ka Lebrānas kundzes ziņojums tiks prezentēts 17. oktobrī. 28. oktobris ir grozījuma iesniegšanas termiņš un 25. novembrī mēs par to balsosim. Tātad liels paldies! Vēlos atgādināt, ka tagad mūs sagaida svarīga koordinātora sanāksme, kurā aicināt arī ir ēnu referentu un referentu par pēdējiem punktiem. Uh, kas vēl ir jāapspriež saistībā ar kalpē reformu. Tātad tagad pauze 10 līdz 15 minūtes, un tad atsāksim mūsu svarīgo sanāks. Lielas paldies uz tikšanos!